Okay. So, good afternoon, everybody. Nu, labi, labdien visiem, saka priekšsēdētājs. Ceru, ka labi pavadījāt pusdienas un sveicam lūgumrakstu iesniedzēju šajā pēcpusdienas starp celienā. Vispirms vēlos atgriezties pie tā, kas notika šī rīta koordinātāra sanāksme, un es nolasīšu rezultātus. Pirmkārt, mēs pieņemam jūnija sanāksmes darba kārtību jūlija darba kārtību, protams, sev labo priekšsēdētā. Mēs arī runājam par pieprasījumiem, tālākām darba kārtībām, sanāksmēm eh, septembrī, oktobrī un tam līdzīgi. Mēs eh, iekļāvām dažus lūguma rakstus jūlija darba kārtību 0947, 0048, 0616, 0640 un 1018. Septembra sanāksmē 1247 lūgumraksts tika iekļauts oktobra sanāksmē un 0419 steidzamības kārtā skatāms lūgumraksts. Un steidzamības procedūra arī lūgumraksta 0317 netika apstiprināta šī procedūra šim lūgumrakstam. rakstam ziņojumu par atzinumiem. Koordinātori pieņēma lēmumu, ka mēs nesagatavosim atzinumu par budžeta ziņojumu par daudzgad finanšu schēmu, nedz arī Libe ziņojumu par uh, tiesību un vērtību programmu, nedz arī AFKO ziņojumu par uh, debašu stāvokli par es nākotni. Tālāk tika piešķirts atzinums par uh, tiesības sargu statūtu zaļo partija, ja AFCO koordinātori pieņem lēmumu turpināt darbu pie šī jautājuma AFCO sanāksmē rīt. Visi apstrīda, visas eh, apstrīdotās rekomendācijas tika pieņemtas tajā formatā, karā, kurā ierosināja, un pieņēma lēmumu slēgt 39, 39, 3 un 79 un 2, 2 deviņas atstājām atvērtu, runājot par faktu atklāšanas apmeklējumiem. Mēs eh, pieņemam lēmumu, ka seši deputāti dosies Danjāna septembrī un Palčaki kungs būs eh, šīs delegācijas vadītājs, viņš ir ETP priekšsēdētā vietnieks mūsu komiteja. Koordinātori negrozīja punktu par faktu atrašanas, atklāšanas vizītēm. Um, par vadlīdiem. Mēs pieņēmām lēmumu to atstāt uz nākošo sasaukumu. Turklāt, koronāri pieņēma lēmumu pieņemt mutiski atbildumu jautājumu rezolūciju par Vācijas jūgendamt un pieņēma lēmumu neatklāt, atkal neatvērt lūgumraksta 1775 un 1772 un visus atvērtās, visus atvērtos lūgumrakstus par uh, pesticīdiem nolēmām nosūtīt uz pesticīdu komiteju, lai tie tiktu skatīti tur. Vācijas federālās valsts lūgumrakstu komiteja organizēs uh, konferenci, bet mēs pieņemam lēmumu nevienu uz turieni nesūtiet un koordinātori ņem vērā visus darbkārtības punktus informācija, kas izskanē. Līdz ar to esmu noslēgusi koordinātoru sanāksmes rezumējumu. 19. darba kārtības punkts, lūgumraksts 98 par atbalstu ģimenes aprūpētēm mm, cilvēkiem ar uh, invaliditāti Itāl Itālijā. Mēs gaidām Čirio kungu, viņš bija apgalvojis, ka viņš, būtu klāt, viņš būs klāt, bet patiesībā es negaidīšu. Es domāju, dosim tad vārdu Marijā Simona Belīni. Esam gatavi jūs uzklausīt. Lūdzu, jūs rīcībā 5 minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka izrādāt mums uzmanību. Īsi pastāstīšu par to, kas ir noticis kopš tikāmies pēdējo reizi. Vēlos visam skaidri stāstīt, ka mūsu pieprasījums aprūpē, ģimeņu aprūpētēm Itālijā ir spēkā jau 25 gadus. Jau 25 gadus mēs gaidām kaut kādu veidu atbildi. Patiesībā šis jautājums šajā Eh, ne, komitejā izskanēja pirmo reizi, un tas netiktu skatīts nekur tālāk, ja tas nebūtu noticis šeit komitejā. Tā tad tagad mēs skaidri zinām, ka par spīti tam, ka Itālijā mūs neuzklausa, mēs turpinām būt tie cilvēki un arī mūsu ģimenes, kam ir viszemāk, visīsākais mūža paredzamais ilgums Itālijā. Itālijā nav iespēju eh, izdarīt tādas dzīves izvēles, kādas mums ir atbilstoši. Un mums eh, ir tad jāsasgars ar eh, pamatcilvēku tiesību pārkāpumiem. Šīs pamatiesības netiek atzītas tiem cilvēkiem, kas ir kas ir ar invaliditāti un brīvdienu laikā nekādas, nekādu ceļojot vispār nav paredzēta telpa invalīdiem. Mēs runājam arī par tiesībām uz darbu, uz atpūtu, uz sociālajām attiecībām, personīgo piepildījumu un īpaši te runa par tiesībām uz veselību, jo mēs rūpējamies par uh, mūsu ģimenes locekļiem, līdz ar tiem, līdz ar to mums nav iespējas rūpēties par sevi, un šāda situācija gadiem turpinās Itālijā, un vairākas valdības līdz pat šim nekad nav uh, izmantojušas uh, savu mandātu mūsu situācijas uzlabošanai. Un tiesības sargs vēl tagad Itālijā uh, runā par uh, ekonomisko resursu trūkumu kā aizbildinājumu problēmas nerisināšanai. Patiesībā šīs izmaksas būtu minimāli salīdzināt ar sociālajiem ieguvumiem, ko mēs varētu gūt. Itālijā vienkārši Eh, tad, ja invalīdi tiek pārlikti uz īpašām, īpašiem aprūpas centriem un nevis eh, ģimenes viņus aprūpē, tad patiesībā tas izmaksā daudz vairāk. Mēs jau šeit vairāk kārt esam teikuši, ka tagad vairāk kā jebkad agrāk likumi ir vērst uz to, lai izjauktu sociālo uh, tīklu ģimeni un nav nekāda atbalsta programma paredzēta uh, cilvēkiem, kas aprūpē um, uh, savus ģimenes locekļus ar invaliditāti. Svarīgi, lai aprūpētāji līdztekus savu ģimenes locekļu aprūpēšanai varētu arī parūpēties paši par savu veselību. Te ir runa arī par sieviešu un eh, ģimenes tiesībām. Un mēs nevēlamies vienkārši eh, politikas programmas, politikas paziņojums. Mēs vēlamies rīcību, kas mums ļaus pārvarēt šo ilgstošo krīzes periodu. Šī krīze ir vismazāk skārus tieši Itālijas sabiedrības visneaizsargātākos locekļus. Uh, un ir pārsteidzoši, un daudz ir šokēti redzēt, piedzīvot to, ka Itālijā netiek atbalstīti aprūpētāji. Mēs ceram, ka jūs uh, pieprasīsiet rīcību no Itālijas valdības. Itālijas valdība ir mainījusies. Tā tagad ir jauns sastāvs, un mēs vēlamies, lai mums tiktu atzītas tiesības uh, mums kā mūsu ģimenes locekļu aprūpētēm, te ir runa par vispārēju atbalstu un arī par dienestiem, kuru funkcijas uzņēmamies mēs aizstājot valdi, eh, valsts eh, funkcijas aprūpējot invalīdus. Šis ir brīdis, kad mums jāsaka basta. Ir īstais brīdis paskatīties uz Itālijas likumiem, kas ir paredzēti invalīdu atbalstam, un te ir runa arī par ģimenes locekļu atbalstīšanu, jo cilvēki, kas uh, aprūpē savus ģimenes locekļus, veids uh, e, funkcijas, ko citādi varētu saņemt, uh, sniegt uh, valsts Nav likuma, kas atbalsta aprūpētājus. Ir tikai likums, kas paredzēts pašu invalīdu atbalstam. Mēs vēlamies atbilstošu atbildi no Itālijas, jo Itālijā ir šis 104. likums, tur ir veseli lēmumi, pēc tā bijuši, tiek atbalstīti cilvēki ar invaliditāti, bet ir jāparedz likums, kas uh, iestājas par uh, eh, aprūpētāju tiesībām, to aprūpētāju tiesībām, kas uh, aprūpē savus ģimenes locekļus ar invaliditāti. Jebkurā civilizētā valstī tā būtu bijis, tāpēc mēs jūs vēlreiz lūdzam iestāties par mūsu tiesībām. tiesībām. Vai mēs prasām ko vai par daudz? Te ir vien, viens jaunājums. 2017. gada beigās juridiski tikt, tika atzītas tiesības ģimenes dzīvi un tika piešķirts eh, finansējums taču vēl nav nekādu juridisku vadlīniju par to, kā šis fonds reāli tiks izmantots. Mūs uztrauc, ka tas netiks izmantots atbilstoši, un šķiet, ka valsts neapzinās, ka pēdējo 30, 40 gadu laikā mēs esam atbilst, atbalstījuši mūsu ģimenes locekļus, un tāpēc ir arī mums, eh, mūsu vajadzības eh, jāņem vērā. Uh, Mēs lūdzam, lai jūs turpināt cīņu kopā ar mums, lai mēs nodrošinātu, kā ar šo jauno valdību mēs saņemsim konkrētu atbildu un reālu atbalstu. Paldies! Well, Paldies! Jūs eh, tiešām ļoti ilgi esat gaidījusi uz adekvātu atbildi uz jūsu pamatoto lūgumu rakstu. Es gribētu teikt, ka jūsu prasības ir pilnīgi pamatotas. Tagad darīsim tā, ieskatīsim 19. un 20. punktus kopā, tad uzklausīsim komisijas pārstāvi, tātad par 20. lūgumu, 20. punktu lūgumu, lūgumu 1147 par valsts aprūpu sociālajiem pabalstiem apgādājumam personām, veciem un slimiem cilvēkiem, tiem, kas cieši no mācīšanās grūtībām, autismu un tā tālāk. Lūguma raksta iesniedzējs nav klāt, bet viņu pārstāvēs Čirio kungs. Piecas minūtes vārds jums lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies, jā. Pie manis griezās ar lūgumu runāt lūgumu iesniedzēju vārdā, jo patiesībā šis lūgumraksts ir saistīts ar Itālijas uh, iekšējiem noteikumiem, un tā kā pats nāk no Turīnas un arī lūgumraksta iesniedzējs nāk no man reģiona, tad, un pats nevarēja ierasties, tad pārstāvēšu viņu. Prieksēdētājs kundze, jūs jau teicāt, jūs jau teicāt patiesībā to pašu, ko lūgumraksta iesniedzējs ir rakstījis savā doku iesniegumā. Varbūt šeit vajadzētu uzsvērt pāris pamatpatiesības. Vispirms, tas, ka cilvēkiem, kuri ir aprūpējami, kuri cieši no hroniskām vai iedzimtām slimībām, no Alzheimera, no dažādām garīgām saslimšanām, visiem šiem cilvēkiem ir tiesības saņemt ekonomisku atbalstu, tapt aprūpētiem. Un šie cilvēki ietilpst veselības aprūpas sistēmā Itālijā teorētiski, bet Itālijā tas darbojas tikai teorētiski, un arī manā reģionā uh, Kā mēs zinām par veselību, atbilda reģiona Itālijā, un dažādos reģionos veselības aprūpe ir atšķirīgas raudzes. Vēl bez tam šīs, šī ekonomiskā atbalsta sniegšana. Tai nevajadzētu būt atkarīgai no ekonomiskās situācijas valstī, bet diemžēl tā ir. Iepriekšējā runātāja to nedaudz pieminēja, bet es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka jā, mēs saprotam, ka ekonomiskā situācija ir pietiekami saspringta, un tomēr tas nedrīkst ietekmēt cilvēku tiesības saņemt atbalstu un dzīvot vairāk vai mazāk neatkarīgu un pašpietiekamu dzīvi. Tās ir tiesības, tās ir pamatiesības, un tās ir ierakstītas pamattiesībās un attiecas arī uz šo cilvēku tuviniekiem. Bieži vien tā ir tieši ģimene, kurā sniedz ne tikai kopšanu, bet arī sniedz medicīniskus pakalpojumus šiem atkarīgajiem cilvēkiem. Un tieši ģimenes locekļu dzīve un dzīves kvalitāte bieži vien cieš, ka viņi nesaņem nekādu ekonomisku atbalstu no reģiona. Visbiežāk eh, aprūpējamie ir varbūt eh, nonākuši savas dzīves galā, un tieši ģimenes eh, lokā var dzīvot labāk, un neskatoties uz to, ka varbūt ģimenei ir iespēja nodrošināt klīniski labākus apstākļus, tīri tehniski, tad cilvēki vēlas atbalstu un novērtējumu. Pie tām e, runa neiet tikai par morālu atbalstu un morālu novērtējumu, bet arī ekonomisku. Šiem cilvēkiem ir nepieciešams praktisks atbalsts, jo šie ģimenes locekļi ir kļuvuši par neatņēmumu aprūpējumu sastāvdaļu, un viņiem ir nepieciešams e, finansējums. Uh, Patiesībā es domāju, ka tas ir vēl svarīgāk nekā šie morālie pienākumi. Es nesaprotu, kāpēc Itālijā tas nevar darboties. Lielā valstī dalību valstis darbojās, un neatkarīgi no tā, kāda valdība ir pie varas, nekas nemainās. Es uzskatu, ka šobrīd ir pienācis laiks kaut ko darīt. Protams, varbūt ka, uh, tas, ka šobrīd tiek, atbild, ka šobrīd tiek atzīta šo tuvinieku nozīme at, aprūpējamo dzīvē, jau ir daudz, bet uh, tas, ka likumdošana netiek īstenota dzīvē un ekonomiskais atbalsts izpaliek, ir fakts, un mēs iestājāmies pēc principa. 17. gadā veselības ministrs eh, ieviesa neformālu pakalpojumu kopumu, un tad veselības ministrs teica, mēs atbalstīsim šos cilvēkus, nodrošinot ne tikai medicīnisko aprūpi, bet arī ikdienas eh, palīdzību un palīdzību ģimenes locekļiem. Jā, šķiet, ka tumsa tuneļa, ka gaisma tuneļa galā ir parādījusies, bet kāpēc eh, Itālijas valdība nevar darīt to, ko tā apgalvo vārdos? Uh, Es domāju, ka mums ir jābūt ārkārtīgi iecirtīgiem. Itālijai ir jāpiedāvā risinājums. Tas nav tikai un vienīgi morāls pliķis, tas ir arī profesionāls izaicinājums. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies Šīļo kungam! Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvei Eriksonaitis kundzei un varbūt, ka jūs variet atbildēt uz abiem lūgumrakstiem kopā. Uz 98. un 1147. lūgumrakstiem lūdzu vārds komisijai. Paldies, paldies un jauka pēcpusdiena visiem! Sveicu kā komitejas deputāts, tā arī lūguma rakstu iesniedzējs. Vispirms es vēlētos atgādināt visiem klausītājiem, ka sociālās aizsardzības un veselības aprūpas sistēma saskaņā ar Eiropas dibināšanas līgumu ir ārpus komisijas kompetences. Tātad sociālā un veselības aprūpas Romas ir dalību valstu kompetencē. Uh, Un tomēr mēs, protams, saprotam, ka ģimenes locekļu sniegtā aprūpe ir ļoti svarīgs veselības aprūpes elements it visās dalība valstīs. Un mēs eh, izprotam ikviena tiesības un saprotam, ka ikvienam ir jābūt pieejamai ilgtspējīgai, noturīgai veselības aprūpei un šobrīd par to tiek runāts tā saucamajā sociālajā pilārā, un pagājušajā gadā, kad sociālais pilārs tika tā kā sākts pielietot, tad Eiropas institūcijas un dalību valsts vienojās, ka šīm tiesībām ir jātiek ievērotām. Protams, no mūsu puses komisija var koordinēt dalību valstu pūliņus, harmonizēt mēs tur neko nevaram. Uh, bet eh, mēs izmantojam tā saucamo koordinācijas sociālo metodi. Piemēram, kā jau jūs teicāt, dalību valsts ir izvirzījusi mērķus, proti ir eh, jāņem vērā ilgtspējīgas un kvalitatīvas medicīniskās un sociālās aprūpas iespējas. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir organizēt dažādus seminārus, kurā dalību valsts var mācīties viena no otras. Mēs mēģinam apkopot zināšanas, mēs organizējam dažādus eh, pētījumus, mēs eh, izvērtējam to, kāda veselības un sociāla aprūpe vislabāk darbojas kādos konkrētajos gadījumos, un komisija aktīvi strādā arī pie metodoloģijas izstrādes, proti kā reāli aplēst un veikt aplēs ilgtermiņa veselības un sociālajai aprūpēji. Un komisija un padomu to ir apstiprinājusi. Komisija ir sagatavojusi dažādām valstīm specifiskas rekomendācijas, bet patiesībā šo rekomendāciju pēdējos gados nav bijis īpaši daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav pieejama pietiekami daudz datu. Lai komisija izstrādātu šādus ieteikumus, mums ir jābūt salīdzināmiem datiem, kā dalību valsts iekšienē, tā arī starp dalību valstīm. Un šobrīd patiesībā mēs vairāk strādājam pie tā, lai sistēmā esošās plaisas aizdrīvētu, bet vēlreiz esmu spiesta teikt, ka tādus striktus un sankciju pasākumus pret kādu dalību valsti īstenot mēs nevaram. Uh, Šobrīd mēs esam uzsākuši pētījumu par personīgās un darba dzīves salīdzvarošanu, un um, komisija vēlētos, ka, piemēram, aprūpētājam būtu jābūt tiesībām piecu dienu atvaļinājumam gadā. Bet uh, šīs direktīvas, par kurām šobrīd notiek aktīvas sarunas padomē, mēs jau nezinām, kāds būs galīgais direktīvu teksts. Bet uh, jebkurā gadījumā Šobrīd mēs strādājam pie šiem aspektiem. Noslēgumā mēs ļoti daudz strādājam pie parauga prakses apmaiņas, bet saskaņā ar Eiropas dibināšanas līgumā paredzēto mēs dalību valstu kompetencē iejaukties nevaram. Prieksēdētā, jā, protams, mēs zinām, ka jūs nevarat, un tomēr mēs vēlētos uzsvērt, ka Itālijas valdība ir apņēmusies kaut ko darīt, un šobrīd ir eh, jauns likums, pie kura strādā parlaments par ģimenē dzīvojošiem aprūpētājiem. Un Kanjāni, kas ir Itālijas senators, ir iesniedz šo likumu projektu šā gada 23. martā. Tātad tiešām cerēsim, ka beidzot kaut ledus izkustēsies. Uh, bet jūs ieradāties pirmo reizi mūsu komitejā 15. gadā atkal pērn. Tātad jā, komisija teica, ka jūs tā strikti neko nevariet paveikt, jā, bet arī mūsu komiteja ir tā saucamā nelikumdevēja. Mums nav konkrēta spēka kaut ko uzspiest, un tomēr mūsu spēks ir liels. Uh, Es vēl vēlētos pateikt, ka komisijai ir ļoti laba stratēģija cilvēkiem invalīdiem Eiropas Savienībā. Tā ir stratēģija, tas nav tiesību akts, un to jau tikko Eriksoneits kundze teica ka tiešām apmainoties ar paraugu praksi, mēģinot kaut kādā veidā uzlabot informācijas apmaiņu, mācoties vienam no otra, tā jau arī institūcijām vajadzētu strādāt un mums vajadzētu izmantot visus mūsu rīcībā esošos rīkus, lai darbs turpinātos. Ceram, ka tā tas arī notiks. Un tagad es vēlētos dot vārdu deputātiem. Evī kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Atkal un vēlreiz es vēlētos pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem, kuri ir ieradušies mūsu komitejas sēdē. Tas jau šeit izskanēja, un jā, paldies vēlreiz jums! Jūs nesat šeit pirmo reizi, mums, eh, mēs pie šā jautājuma atgriežamies atkal un vēlreiz niansētāk un netik dziļi. 25 gadus cilvēki ir cīnījušies par viņiem piekrītošām tiesībām. Kāpēc? Šodien man ir sajūta, ka es vēlētos tomēr izteikties par šiem lūgumrakstiem sekojoši. 25 gadi. Es esmu parlamentā strādājusi četrus gadus un personīgi redzējusi arī citu dalību valstu precīzi līdzīgus gadījumus. Itālijas eh, gadījums jau nav vienīgais. Un ko dara Itālijas valdība? patiesībā aprūpes sniedzējiem, ģimenes locekļiem pamat nosacījumi nav atstrādāti vispār. Jā, it kā ir sava veida harmonija, harmonizācija Eiropas līmenī, un kā jau komisija teica, jūs e, komisija nevarat iejaukties dalību valstu veselības aprūpē. Protams, kam nē, neviens jau no jums to arī nepaģēra. Un tomēr ir starptautiski likuma akti, apvienoto nāciju konvencijas un veselu virkni citu, kuras Eiropas Savienība un arī Itālija ir ratificējusi. Ja mēs vēlamies aprūpējamajam piedāvāt eh, neatkarīgas dzīves, pastāvīgas dzīves un funkcionēšanas iespējas, tad atcerēsimies, ka ģimenes loceklis kā aprūpētājs ir ne tikai ekonomiski izdevīgāks, bet arī ilgtspējīgāks. Un šobrīd Daudz tiek runāts Itālijā par to, cik tas maksā. Tas nemaksā daudz. Itālijā šodien, kad jaunā valdība ir stājusies pie varas grožiem, un šī jaunā valdība ir izveidojusi speciālu ministriju cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, un tas jau ir apsveicami. Pie tām eh, tas ir ierakstīts arī valdības eh, pamatlikumā, ka Eh, sabiedriskajiem, eh, sabiedriskajiem pakalpojumu sniedzējiem būs jāpievērš īpaša uzmanība cilvēkiem ar invaliditāti. Bet tas ir tā saucamais ietvars. Ietvars jau ir. Ietvars ir jau daudzus gadus. Bet ko darīt? Es tiešām ceru, ka tuvākajā nākotnē mēs redzēsim konkrētus Itālijas darbības soļus. Piemēram, šeit pieminēto jauno likumu kura projekts tika izstrādāts jau pērn, un es ceru, ka šā likuma principu īstenošana būs svarīga arī Itālijai. Un, protams, šai, šim līgumrakstam ir jāpaliek atvērtam, mēs nevaram to slēgt jo Eiropas parlamentam arī politiski ir atbildība uzraudzīt to, kas notiek dalību valstīs, un īpaši uzraudzīt to, kas nenotiek īpaši labi. Tā tad mēs iestājāmies par cilvēktiesībām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Vēlētos vēlreiz atgādināt, ka jaunais parlaments Itālijā ir apņēmies šo situāciju sakārtot. Uh, Jaunais likums aprūpētāja ģimenes locekļi ir iesniegts senātā jau šā gada martā. To jau es teicu. Šobrīd mums vajadzētu vēlreiz uzklausīt lūgumu rakstiesniedzējus, ņemot vērā komisijas teikto. Un arī kolēģi šeit izteicās, jo patiesībā šis ir jautājums, kurā manuprāt, tieši mūsu komiteja varētu sniegt savu atbalstu. Belīnī kundze, vārds jums divas minūtes. Grazie mille. Liels paldies. Es vēlējos eh, kādu lietu padarīt pilnīgi skaidru. Tas ir saistīts ar šīs komitejas kompetencēm. Mēs šeit runājam par cilvēktiesībām, par to, kā arī ģimenes locekļiem ir cilvēktiesības. tiesības Tas ir galvenais jautājums. Eh, tieši to mēs vēlējāmies uzsvērt, ka eh, šāda aprūpe uzliek milzīgu stresu uz ģimenes locekļu pleciem, un viņiem ir gal galā tāds paštiesības kā visiem cilvēkiem uz neatkarīgu dzīvi, uz veselību un tā tālāk. Un lūk, tieši tas viss rada eh, šo te situāciju, ar ko mēs te saskaramies. Uh, Eh, to, ka viņiem nav šo tiesību, un tas skar lielu daļu iedzīvotāju. Un mēs nedrīkstam zaudēt modrību, un mums ir jāsako šim jautājumam. Eh, Senators eh, Kandiāni ir kaut ko iesniedzis, bet mēs neesam redzējuši detalizētu tiesību akta projekta tekstu. Uh, Nu jā, skaidrs likums jau būs, bet mēs gan gribētu zināt, vai tas tiešām ies roku rokā ar atbilstošu atbalstu. Jo, ja tas būs tikai likums uz papīra, tas lielu labumu nedos. Tāpēc ir svarīgi zināt, kas īsti e, tajā ir iekšā, un mums ir jābūt e, garantijām, ka tiešām tiks sniegts reāls atbalsts un palīdzība ģimenes locekļiem. Uh, Uh, lai viņiem tik nodrošināt atbilstoši um, pieeja veselības aprūpas pakalpojumiem, un mēs vēlamies konkrētas atbildes uz jautājumiem. Mēs te nerunājam uh, par kaut kādu ārēju fasādi, bet par reālu um, sistēmu. Jā, pasaka priekšsēdētāji, bet mēs vēlamies rast uh, situāciju, kas mainītu uh, si eh, mainīt situāciju Itālijā pilsoņiem, kuriem ir invaliditāte. Mēs neskatāmies uz papīru, mēs tiešām skatāmies uz eh, cilvēku iekš, reālo ikdienas dzīvi, un tāds arī ir mūsu mērķis. Un tagad eh, kopsavilkums. Mm, Tātad līdzīgi rīkosimies ar katru no petīcijām. Visas atstāsim atvērtas un es aicinu rakstīt vēstuli tieši eh, jaunajam eh, ģimenes ministram Lorenzo Fontānam Itālijā, kurš ir lēka loceklis, ar citu iepriekš, viņš ir bijis arī Eiropas parlamenta deputāts. Tā kā es personīgi viņam pajautāšu un arī likšu būt personīgi atbildīgam, lai viņš mums atbildētu. Uh, Eh, atbildēt mums komitejai par to, kā tad viņi rīkosies šajā jautājumā. Kāda būs viņa atbilde, kāds būs darbs arī pie šī likuma projekta, kas pašlaik atrodas senātā. Un skaidrs, ka mēs nevēlamies redzēt nekādus eh, skaistiem vārdiem aprakstītus papīrus, bet vēlamies redzēt pozitīvu attīstības gaitu veiktu, uh, eh, lai uzlabotu ģimenes aprūpētāju stāvokli. Un vēlos vērsties arī pie komisijas un pateikties, ka esat atkal pie mums un esat paskaidrojuši, ka juridiski mēs te neko nevaram darīt, bet ir tā saucamā maigā vara. Uh, Un budžets un likumdošana ir tā tad, jā, stingrā vara, bet eh, mēs, tā teikt, esam tajā varas pusē, kas var piedāvāt stratēģijas, apmainīties ar pieredzi, dot ieteikumus. Un es gribu izmantot savu samta vāru un uh, lūgt ļoti atklātu atbildi, kad mēs saņemsim jūsu situācijā risinājumu. Nu, tik daudz es varu izdarīt. Un Eleonorai viņas partija ir valdībā, tā kā jums ir beidzot iespēja eh, pāraut šo aburto loku, mm, pakustinot pašiem savu valdību. Nu, paldies, ka to darāt. Un daudz, liels paldies visiem uh, lūgumrakstiesniedzējiem, kas ieradās un lai jums uh, drošs māju ceļš uz skaisto Itāliju. Mm, lūkojiet, priecāties arī par Briseli, kas nebūtu nav tik skaista, bet mm, drošs māju ceļu vēlreiz visiem. Un nākamais lūgumraksts 857, e, e, kas attiecas uz pilsoņiem ar ierobežotu mobilitāti Rumānijā un vēlos sveikt Romīnu Aprasāni, kas mums jau ir veca paziņa, un labi jūs redzēt atkal šeit. Un, nu, jā, nu, mēs esam sākuši šo cīņu kopā, un šī nav pirmā reize, kad jūs esat šeit, un mēs sveicam jūs, un, protams, lūdzu dodam jums vārdu uz piecām minūtēm. Nu, protams, vēlētos pateikties par to, ka man ir šī iespēja turpināt cīnīties par to cilvēku tiesībām, kam ir uh, Eh, kustību traucējumu un ierobežots iespējas pārvietoties. Un jāsaka, es uzklausīju itāļu uh, lūgumu rakstiesniedzēju bažas, un jāsaka, mums ir ļoti daudz līdzīgu problēmu. Un jā, diemžēl daudz papīru tiek sarakstīts, un uh, cilvēki uh, turpina saskaties ar problām, problēmām. Salīdzinot ar pagājušo oktobri, ir eh, tā tad es esmu saņēmusi pāris eh, dokumentus. Nu, jāsaka, ka eh, Rumānijas varas iestādes ļoti nenopietni ir piegājušim ārkārtīgi būtiskam jautājumam, šai milzīgai problēmai, kas principā ir raksturīgi visai valstī, un viņi cen, domā, ka viņi to vienkārši tā varēs atrakstīties. Kādā vēstulē, ko es saņēmu, viņi sacīja, ka pagājušajā gadā eh, viņi saņēmuši tikai 287 iesniegumus eh, par eh, palīdzību ceļošanā cilvēkiem ar ierobežotu atbildību un 98% ir apmierināti, bet es gan gribu teikt, esmu ceļojis daudz, un es ļoti gribētu apšaubīt šādu te rezultātu. Es gribētu tiešām redzēt šos iesniegumus un uzzināt no šiem cilvēkiem, kā tad viņiem palīdzēja ceļot. Es domāju, ka tas tā ir vienkārši atrakstīšanās. Tie, kas nezina to, kas notika pagājušā gada oktobrī, es esmu saņēmusi, uzņēmusi ar dažas fotogrāfijas, lai parādītu, cik šī te valdības ignorance ir liela, uh, un es te neko neizgudroju. Un tie papīri, ko viņi raksta, nu nebūtu neatspoguļo situāciju Rumānijā. Un es vēlētos parādīt uh, tātad dzelzceļa staciju, kas 2015. gadā tika renovēta par ēs līdzekļiem. Un, jā, un tikai pirms trim gadiem renovācija ir pabeigts, un šī stacija ir pilnīgi nepieejama um, cilvēkiem ar invaliditāti. Un mēs te vēlamies uh, izspēlēt tādu vingrinājumu. Jūs gribat uh, Uh, paceļot Rumānijā, ja atroties ratiņkrēslā. Un es jums parādīšu, kā tas ir, ja kāds to mēģina darīt. Es gribu sacīt, kurš mēģina ceļot pats savā valstī. Mēs nonākam ēks, ēks priekšpusē, un tur atrodas rampa. Un vispirms liekas, jā, vai cik jauki viss izdosies. Mēs tiekam līdz durvīm, un secinām, ka tikai viena durvju puse ir uh, vaļā, un tas ir par šauru, lai tur iekļūtu, un tur nav nekādu pogu vai kaut kā cita, kas ļautu atvērt šo durvju otru pusi. Nu, jūs varbūt gribat būt neatkarīgs, un esat ar to lepns, eh, kā lielākā daļa cilvēkiem, tomēr kādam jālūdz palīdzību. Tur neviena darbinieka nav, neviena asistenta jāprasa kādam uh, citam Un e, īstenībā tas nav tik vienkārši, jo droši nemaz nav tik vienkārši apslēgt. Mēs ne, neprasam neko sevišķi, mēs runājam par vienkāršām, praktiskām lietām, proti par iekļūšanas iespējām e, dzelzceļa stācijā. Nu, tagad jūs tiekat eh, pie biļešu kāses, jūs vispār neko neredzat, tā ir pārāk augstu, tad mēs sakalunājam par praktiskām lietām. E, nu labi lai cilvēks varētu nopirkt biļeti, lai viņam būtu cilvēcīga saruna ar uh, cilvēku, kas strādā kasē. Un uh, vēl desmit dienas iepriekš jāiesniedz formāls pieprasījums, uh, lai saņemtu palīdzību ceļošanā. <clears throat> Un tik un tā uh, faktiski viss ir atstāts eh, stācijas priekšnieka ziņā, lai gan ES likumdošanai noteikts, ka tām ir jābūt 24 stundām. Viņi tāpat dara, kā vēlas. Un, eh, un katram jau ir tiesības izlēmt pietiekoši īsā laikā, ka vēlties ceļot un kur vēlties ceļot. Un, protams, protams, nu, ar zināmu piepūli, un ja pastumdi tādas vai citas sviras un paspiež tām vai citām pogām, jau var jau kaut ko panākt. Bet, lai jūs tiktu uz perona, jums ir jāšķērso tāda pāreja, kuru jūs praktiski nevarat eh, ar eh, ratiņkrēslu pārbraukt, vai ir jāizmanto pazemes eh, pāreja kur, um, protams, ir trepes, ir arī nobrauktuve. Um, un um, īpaši lifts, ar ko to var darīt, bet uh, tur nav neviena darbinieka, kas jums palīdzētu to iedarbināt. Nu, bet vēl jau jūs neesat tikuši līdz vilcienam. Un daudziem tūkstošiem cilvēkiem Rumānijā tas nav nekāds iedomāts uh, vingrinājums, bet uh, Faktiski tā ir mūsu ikdienas dzīve, mums ir tieši tāda pieredze, esmu to pieredzējusi jau desmitiem reižu, un citi Rumānijas pilsoņi arī zina, un Eiropas pilsoņi arī, kas vēlas ceļot Rumānijā. Un tad, kad esat izgājuši cauri visam tam, jūs, protams, ieraugat, ka vilciens izskatās lūk šādi. Tātad vismaz trīs pakāpieni ir jāpārvar. Uh, Pat cilvēki, kam nav invaliditātes, ar grūtībām var iekāpt vilcienā. Un Rumāņi saka, ka ir apgalvo, ka 87% pilsoņi, kas ir vēlējušies ceļot, ir to veiksmīgi izdarījuši. Un uh, arī pārvietošanās pa pašu vilcienu ir uh, eh, neiespējama, jo nav attiecīgi aprīkot kupē, nav pietiekoši plašu durvju. Un jautājums, kā uh, varas iestādes var attaisno to, ka uh, pilsoņiem netiek nodrošināt tiesības, kas pienākas eh, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā viņi varēs nodrošināt, ka 289 uh, eh, iesniegumi ir apmierināti. Tieši tā kā uh, to sacīja Itālijas lūgumraksta iesniedzēji, beidziet rakstīt papīrus, parādiet, kur tad ir viss tas aprīkojums un atbalsts, uh, ko jūs mums solāt. Uh, Tā kā lūdzu eh, neļaujiet turpināt eh, mūsu varas iestādēm liekt mums iespēju ceļot. Nu, protams, es domāju, ka visiem tas būtu jāsaprot, un šis problēmas ir pazīstams visiem, un Rumānijas valdībai reiz būtu jādara kaut kas reāls, nevis tikai jāraksta plāni un jāsmērē papīri. Paldies, un komisijas pārstāvis Miljūsīkungs, jūs esat šeit. Nu, jūs tagad abi viens uz otru rādāt, bet nu kurš tad būs tas, kas runās? Sveiki! Esmu Eima Plasencija un. runāšu komisijas vārdā, jo strādāju ar uh, jautājumiem, kas saistīti ar invaliditāti un uh, pārvietošanos. Uh, un mobilitāti. Jā, nu, protams, problēma nav jauna. Es ticu tam, ko jūs sakāt. Esmu mēģinājusi uh, ceļot vairāk kārt ar cilvēkiem uh, ar kustību traucējumiem, un uh, es zinu, ka šīs tiešām ir reāls problēmas. Tā kā mēs tiešām vēlamies aizsargāt to cilvēku tiesības, kam ir jāpārvietos ratiņkrēslos, un konvencijā iekļautās tiesības ir jānodrošina, un mēs cenšamies to darīt ar mūsu invaliditātes stratēģiju un arī ar likumdošanas palīdzību. Jā, tas viss prasa laiku, un es saprotu, ka jums nav laika, jo jūs ikdienā sastopties ar šīm problēmām. Un mums nav tāda laba un gaiša sajūta par to, ka mēs nespējam atrisināt šīs uh, lietas vienā mirklī, bet ir jāspēr noteikti soļi. Vēlos atgādināt, kā šis jautājums ir parādījies tādēļ, ka pastāv daudz dažādu izņēmu regulā 1371, kur, eh, eh, piemēram, par eh, dažas normas, kas attiecas uz atbalstu, mm, var tikt neievērotas. Uh, Jaunajā komisijas priekšlikumā savukārt nav šādu iespēju atteikties vai nepiemērot kādu veidu prasības vai pienākumus. Un eh, komisija ir to likusi priekšā tādēļ, ka tas palīdzētu atrisināt dažas no esošajām programmām, kas ir saistītas ar palīdzību. Bet es domāju, ka jūs eh, minējāt arī citas eh, problēmas. Uh, jautājums ir par mm, infrastruktūras pieejamību, par ēku, par eh, vilcienu, vilcienu vagonu pieejamību. Un tas man vēlas minēt divas lietas. Vispirms. Pastāv eh, tehniskās specifikācijas sadarbspējai, kur ir detalizētas normas un ir jāskatās, vai tur ir eh, neatbilstīta, vai šīs normas ir jāstiprina Turpinās arī dialogs ar uh, Eiropas dzelzceļa eh, aģentūru, lai izskatītu šīs te normas un apskatītos, kā tā strādā attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un tiešām jāraugās, vai ir kaut kādas īpašas prasības vai tehniski apraksti, kas ir problemātiski, un tad um, jāstrādā arī šajā virzienā. Bez tam mēs esam. Um, Eh, izstrādājuši priekšlikumu Eiropas pieejamības eh, likumam, kur ir eh, runa par pieejamību, par funkcionālo pieejamību noteiktām sabiedriskām vietām tā tālāk. Piemēram, vertikālā mobilitāte, kas ir jānodrošina. Man ir jāsaka, ka jā, Te viss ir likumdošanas process, tas viss prasa laiku, un es pilnībā saprotu situāciju, kurā esat. Un tiešām mēs esam centušies darīt visu, kas mūsu spēkos, um, visu, ko var izdarīt īstermiņā īpaši, lai uzzinātu, kādi ir tie uh, konkrētie šķēršļi, uh, kas vai nu ir iekļauti, vai nav iekļauti. Un kas ir šie šķēršļi un kurus no tiem mēs varam novērt. Un ir jāatgādina arī, ka nosacījumi par piemības nodrošināšanu no attiecas eh, ne tikai uz jaunas infrastruktūras izveidi, bet arī uz esošās infrastruktūras pielāgošanu, lai nodrošinātu pieejamību. Un e, mēs cieši sakosim šiem te procesiem. Jūs runājat par ES fondiem. Mēs e, gribējām zināt, par kuriem fondiem ir runa, kad jūs runājat par e, stācijas atjaunošanu. Tad mēs precīzi gribētu zināt, kuri fondi ir, un tad mēs vērst mūsu kolēģu uzmanību, lai viņi varētu izkontrolēt, vai tiešām viss, vai izmantojot šos fondus, ir pie ievērota atbilstība ES prasībām. Uh, Iespējams, ka ir kaut kādi pārkāpumi, iespējams, ka kaut kas nav darīts pietiekami, nu, tad mēs varēsim nodot šo jautājumu atbildīgiem kolēģiem. Un tas ir jāpatur prātā, un kā es to teicu vairāk kārt, tas neatrisina problēmu nekavējoties, bet jūs redzat eh, pēc tā likumdošanas darba, ko mēs darām, ir jātiek galā ar struktūrāliem uh, risinājumiem un varbūt jārēķinās arī ar nedaudz vairāk laika. Paldies! Your... Liels paldies, saka priekšsēdētāji, par jūsu ļoti vērtīgo atbildi. Liels paldies! Šķiet, ka daudzi kolēģi nav klāt. Vai Krupas kundze vēlas izteikties? Šķiet, ka tad tikai mēs esam palikušas. Nu labi, tad dodu atkal vārdu jums, Romīna. <laughs> um, this... Ir pārsteidzoši redzēt, ka jūs mani atbalstāt. Es domāju, ir pareizs šis jautājums, saprast, no kurien šis finansējums nāk. Tas fakts, ka uh, Vilciena stacija tika atjaunot pirms trim gadiem, un turā, tajā nav pamata prasību izpild, izpildīt pieejai. Es saprotu, ka šādas lietas prasa laiku, bet Rumānija nav jaunā dalībvalsts. Rumānija Eiropas Savienībā iestājas pirms 11 gadiem. Un daudz, daudz finansējums, domāju, miljoniem eiro ir iedoti uh, Rumānijai bez jebkādu rezultātu panākšanas. Es mudinātu jūs ievākt vairāk pierādījumu un lai Rumānija pierāda, ko tā reāli ir izdarījusi. Ne tikai, uh, lai tā parāda plānus, bet lai reāli ataino, ko tā ir izdarījusi, lai padarītu pieejamākus mm, infrastruktūras mm, cilvēkiem ar invaliditāti. Tad, ja mēs varēsim uh, ceļot, ceļot, tad eh, arī tas eh, uzlabos valsts labklājības līmeni. Mēs to daudzās dalību valstīs esam redzējuši, ka, eh, kad cilvēki ar invaliditāti, kad viņi tiek vairāk iekļaut sabiedrībā, no tā ieguvēja ir arī sabiedrība pati. Es domāju, no Rumānijas ir jāpieprasa rīcība priekšsēdē. Kad ir runa par Eiropas institūcijiem, tad jūs vienmēr varat rēķināties ar parlamentu un komisijas atbalstu, jo mēs ar vienu esam sadarbojušies uh, kad ir runa par invaliditātes problemātiku, ir vērtīgas stratēģijas izveidotas, taču mums vairs nav vajadzīgi papīra tīģeri, mums tagad ir nepieciešams īstens produktīvs darbs. Es domāju, tagad mums ir jānāk lējā ar rezumē. Mēs lūksi, mēs lūdzam saņēmām atzinumu no Trump komitejas šī komiteja. Parlamentā strādā pie komisijas priekšlikuma regulas pārskatīšanai un tad būs balsojums par šo ziņojumu. Tas patiesībā notiks rīt transporta komitejā. Tātad mēs uzturēsim tiešo dialogu ar mūsu kolēģiem transporta komitejā. Un mēs lūksim uh, atbildi, kas ir viņa nākošais solis, ko viņi paredzējuši spērt. Turklāt mēs arī nosūtīsim vēstuli Rumānijas valdībai vēlreiz, un mēs pieprasīsim informāciju par to, kā tiek izmantots Eiropas finansējums, lai apkarot šo pilnīgi nepieņemamo stāvokli. Un prasīsim informāciju, kā viņi ir īstenojuši stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti. Un tad man arī, mums arī ir jāpieprasa viņiem konkrēta aktuālākā informācija par to, kā viņi soli pa solim dodas pretī šīs problēmas risināšanai. Nu, norisinās darbs pie regulas pārskatīšanas, un tām ir arī jātainojas Rumānijā. Tas ir tas, ko es varu darīt pat labam. Esam nosūtījuši vēstuli ar visām pastāvīgām pārstāvniecībām Briselē, un mēs runājam par mobilitāti Patiesībā 29 vēstules tika izsūtīts no mūsu biroja. Šis temats tiešām mūs nodarbina, un mēs mēģinām darīt visu, kas mūsu spēkos, lai situāciju uzlabotu. Jūsu lieta nepazudīs. Mēs to saglabāsim atvērtu, līdz saņemsim pozitīvu atbildi. To mēs varam darīt, un tagad vēl divi kolēģi vēlas izteikties. Vai es redzu, ka viņi arī mūs atbalstāt? Lielas paldies! Paldies, ka ieradāties! Paldies, ka norādiet uz to, ka mums ir jāstrādā un jāstrādā čakli un jāsadarbojas ar uh, citiem par šo situāciju, lai tā nepaliek tādos uh, mūžiem. Mēs ceram, ka ir gaisma tuneļa galā, lai jums droši mājums ceļ, māju ceļš. Nākošais darba kārtības punkts - 22. Lūgumraks 0488 par veselības aprūpu pacientiem, kur cieši no multiplās ķīmiskā jūtīguma vai elektromagnetiskā jūtīguma. Lūgumraksta iesniedzēja nav klāta, ir atsūtījis dokumentus, bet komisijas pārstāve ir klāta. Tad lūdzu vārds jums, Heralda Kunze, lūdzu. It, ah, it, it, uh, uh thank you. Uh, thank you for the... Paldies ka devāt man iespēju izklāstīt policijas nostāju. Es esmu Diana Herolde, es esmu no Sabiedrības veselības diģisante ģenerāla direktorāta. Kā jau jūs teicāt, uh, lūgumraksta iesniedzējai ir īpaša um, multiplaķimiskā jūtīguma sindroms un elektromagnētiskā jūtīguma sindroms. Viņi sūdz par to, ka Itālijā nav paredzēta īpaša aprūpa šāda veida pacientiem. Izklāstīšu komisijas nostāju. 168. pāns e, līgumā par Eiropas Savienības dalību. Darbību um, tajā ir atzīta um, valstu kompetence sabiedrības veselības jomā. Komisija tā tad nevar te kaut kādus juridiskus soļus spērt. Un tomēr komisijas skata šo saucamo IMF, jeb ķīmiskā jūtīguma un elektromagnetiskā jūtīguma problēmu. Ir padomes rekomendācija par iedarbības robežvērtībām elektromagnetiskiem tirgumam, taču šī rekomendācija nav saistoša dalībvalstīm. Šī pati rekomendācija aicina komisiju periodiski pārskasīt jautājumu par sabiedrības pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai, un tas arī jānosūta zinātniskajai komitejai. Zinātniskā komiteja saglabā, sagatavojas vairākus atziņas par šo lietu, pēdējais bija 2015. gadā Secinājums šai atzinumā bija tāds, ka pat laban nav jāpārskata padomas rekomendācijas par iedarbības robežvērtībām. Komisija ar vairākiem projektiem ir pievērsusies uh, elektromagnetiskā jūtīguma, ķīmiskā jūtīguma problēmai. Noslēgumā jāsaka, komisija nevar uh, Uh, iejaukties dalībvalstu kompetencē par uh, veselības aprūpas sistēmu, un tas paliek dalībvalsts pārziņā. Paldies! Paldies! Tagad vārds kolēģiem Pēter Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, nu tas ir pilnīgi pareizi, ka no um, pārraudzības viedokļa būtu uh, jā, jāraugās uz uh, eh, tātad eh, šo te pieredzi uz rezultātiem un uz prasību izpildi, un tas dalību valstīm būtu jādara. Nu, protams, mēs varam rakstīt vēstules un tā. Uh, Nu, es domāju, ka eh, līdz tā kā priekšsēdētāji to piedāvā, tātad piedāvāja, tā mēs arī varētu rīkoties. Tieši tā. Patiesībā jūs izdarījat arī tādu noslēgumu, kādu es biju paredzējis. Es domāju, ir īstais brīdis šodien šo lūgumu rakstu slēgt. Un ja iebildumu nav, tad tā mēs arī rīkosimies labi. And uh, we move on to the next. Un nu, pārējām pie nākošā lūguma raksta 853. To iesniedza Matiju Špīgaļu Free Morgan Foundation vārdā. Runa par iespējumu neatbilstīgu īstenošanu un pārkāpšanu attiecībā uz padomus regulu 338. Tur ir runa par apdraudētajām savaļas augu un dzīvnieku sugām. Lūgumraksta iesniedzējs ir ceļojis no cita pasaules gala, ticiet vai nē. Mēs pat nerunājam par Eiropu. Mēs runājam par Kaliforniju un Jaunzēlandi. Esat sirsnīgi sveikti mūsu vidū, jūs ceļojot speciāli uz šo sanāksmi, kas tāds līdz šim, cik esmu strādājusi par priekšsēdētāju šajā sanāksmē nav noticis. Es tiešām augstu vērtēju jūsu apņemšanos strādāt pie šī jautājuma un jūs uzņēmat ceļot tik tālu. Tā tad Špīgelkungs un uh, Viser kundze, jūs rīcībā ir desmit minūtes, vismaz vai pat nedaudz vairāk, jo patiesībā mūsu rīcībā pat labāk ir laiks. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Mēs augstu vērtējam mums sniegto iespēju šeit uzstāties. Vēlos par sevi vispirms pastāstīt, un pēc tam arī par manu kolēģi Mētju izteikšu. Es vaļus un delfīnus eh, pētu nu jau 20 gadus. Kā jūs pārreiz teicāt, es esmu ceļojis no Jaunzēlandes, bet man ir dubultā pilsonība, man ir Nīderlandes pilsonība. Esmu iesaistījuši šajā uh, lietā kopš 2010. gada Free Morgan Foundation, tātad fondu atbrīvojot Morganu. Metju ir juridiskais padomdevējs Free Morgan fondam, viņš ir ceļojis no Kalifornijas, viņš ir arī padoms loceklis šajā Free Morgan fondā. Tātad es vēlos vispirms pastāstīt par Morganu pašu. Uh, Eh, tas ir savaļā dzimis zobenvalis. Viņas stāsts ir ļoti saržģīts. Viņa tika atrast pie Nīderlandes krastiem, un tad viņa tika sagūstīta. Es jums varētu ilgi un dikt stāstīt stundām, kā, kas tad notiek, taču tas viss ir ļoti sarežģīti. Bet eh, būtībā te ir daudz spēlētāji, ir valstis, kas ir Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības. Un šajā lūguma rakstā mēs skatām situāciju, kad eh, Morgan tika pārvesa no Nīderlandes uz Spāniju un tika prasīta dokumentācija un eh, dokumenti tika tāpat kā citi likumi pakļauti citas Nīderlandes eh, likumam par apdraudētajām sugām. Uh, un tur ir noteikts, ka šādas apdraudētās sugas var uh, turēt nebrīvē tikai tad, ja mērķis ir palaist brīvībā. Bet, ja viņu nevar eh, palaist brīvībā, tad jāveic ir zinātniskie pētījumi. Uh, šim zobenvalim bija vajadzīgs īpašs pārvešanas certifikāts, un Eiropas konvencija par vīdi nosaka, ka šie certifikāti tiek izsniegti, lai sīkāk pārbaudītu, vai nenotiek nelegāla tirsniecība apdraudētajām savaļas augu un dzīvnieku sumām. Metju par to sīkāk pastāstīs, taču es vēlējos norādīt to, ka šie pārvešanai uh, raksturīgie certifikāti tiek izsniegti, lai uh, neļautu uh, nebrīvē turēt savaļas sugas. Tas ļoti svarīgi. Zobenvālis ir savaļā dzimis, šīs Morgana 13 gadus ir dzīvojusi nebrīvē, nevis Eiropā, bet vispār visā pasaulē. Viņa ir ļoti vērtīga, tāpēc, ka viņa ir. E, e, varbūt vērtīga pēcniecā. Es jums pastāstīšu par viņas vērtību. 1 līdz 10 miljoni e, ASV dolāru ir šāda zobena vaļa vērtība, bet Morgan vērtība varbūt pat ir vēl lielāka - 10 vai pat 20 miljoni dolāru. Viņi ir uh, viena no sve dārgākajiem dzīvniekiem ja nu visā pasaulē, tad Eiropā. Pastāstīšu par kontekstu, ir tikai desmit zobeni vaļi Eiropā un, eh, un šīs zobeni valsts vienīgais, kas dzimis brīvē, brīvībā. Un tāpēc tiek izveidot rīcības plāni. Rīcības plāns uh, atzīst, ka uh, kontrabanda ar savaļas sugām e, to pārstāvjiem ir ļoti ienesīgs e, arots, un tāpēc tam tiek likt pret, pretī e, likuma paklausība īstenošana un ciešāka sadarbība. Daudz varētu uzskatīt, ka savaļas sugu uh, kontrabanta ir malu mēdniecība kaut kur eh, mežos vai arī dzīvnieku pārvadāšana koferos. Bet patiesībā tas iesaist arī izrāžu uh, biļešu pārdošanu, izrāžu, kur piedalās savaļas dzīvnieki, un to arī veic cilvēki uzvalkos. 13 dažādas sugas ir izmantotas tirzniecības situācijās. Uh, Eiropas Savienība gan trīs, trīs, eh, vismaz trīs sugas ir skārus šī praksa. Tas eh, te ir runa par tikam trim sugām, bet eh, atsevišķi dzīvnieki tur pat ir vairāk. Un te mm, lūgumraksts mm, neatiecas uz šo dzīvnieku labturību, un tomēr jūs redzat Um, Morgana pati sevi ir darījusi pāri, tāpēc, ka viņa piedzīvo stresa situāciju. Viņa pastāvīgi sitas pret uh, akvārijas sienu, un jūs redzat, kā tas ietekmē viņas ķermeni, un viņa arī pastāvīgi uh, košļā nervozējot, un tas arī kaitē viņas smaganam. Tātad te ir runa par citas uh, sugas turēšanu nebrīvē un par padomis. Uh, regulu, kas um, netiek ievērot, regulu 338, 497. Paldies priekšstādātāji, paldies komiteja, ka devāt mūsu papildu laiku, lai mēs izteiktos. Mirklīt, es tūlīt ielādēšu manu prezentāciju. So we're here today with three basic requests. Mums ir vairākas prasības. Pirmkārt, mēs lūdzam, lai saglabājas šo lūgumu rakstu atvērt. Mēs lūdzam, lai pieprasāt, lai komisija pārskata Eiropas komisijas sertifikātu veidlapu un arī pieprasām nosūtīt šo lietu uz Eiropas saimnības tiesu, lai galēji tiktu interpretāts ES tiesība aktas, lai tas attiektos uz jebkuru savvaļas augu un uh, dzīvnieku sugu. Mēs uh, redzam šeit transponēšanas kļūdas. Tā tad būtībā ne visi zobenvaļi ir vienlīdzīgi. A pielikumā ir savvaļā dzimuši zobenvaļi, un B pielikumā ir nebrīvē dzimuši zobenvaļi, un tiem ir dažādas atšķirīgas tiesības. Tā tad uh, savvaļas. Uh, noķerti uh, eh, indivīdi, tos nedrīkst izmantot tirzniecības nolūkiem un peļņai. Un te ir runa par uh, padoms regulu 338 uh, par 8. pantu pirmo punktu. Tur ir minēts uh, uh, sūku pārstāvu izrādīšana uh, Eh, izrādēs eh, tas, tas ir aizliegts attiecībā uz sugām, kas uzskaitītas A pielikumā. Tātad tas attiec uz jebkurām šādām sugām. Nekas, to nedrīkst pārkāpt, ja izņēmums netiek piešķirt. Savukārt 8.3. punktā ir paredzēta izņēmuma. Tur ir minēts, ka izņēmumi var tik piešķirti nav tāda, tomēr, eh, pienākuma ar konkrētu certifikātu katrā gadījumā atsevišķi. Tātad tas ir, ir ļoti ierobežojoši un tas ir izņēmums, nevis likums saskaņā ar 8. pantu. 338 eh, regulā, tātad eh, tur tiek uz izvirzīts prasība par zinātnisku progresu, tad arī tālāk pavairošanai un G apakšpunktā, 8. pānta 3. pānta apakšpunktā pētniecībai un izglītošanai. Te jūs redzat šo certifikātu, ir divas puses, bet uz vienas lapas, un visa problēma ir saistīta ar to, ka šis dokuments ir pārāk vienkāršs. 2001. gadā Eiropas Savienības tiesas ģenerāla advokāts secināja, ka saskaņā ar um, judikatūru Eh, vispārējie noteikumi tiek interpretēti ierobežoši. Tas arī parāds, kas to tā pānt trešais punkts, parāds īpašu izņēmumu no vispārējiem, vispārējā aizlieguma. Tā tad eh, viss ir ļoti ierobežojuši. Īstenošanas regula ir 865 šērsvīt 2006 un serfkārts ir piektājais pielikums, kas ir šī veidlu, veidlap. Tā ir divas funkcijas. Tas ir izņēmumu sertifikāts 8. pānt 3. punkta EF un G apakšpunktu izņēmu, un tad arī tas attaino 9. pāntu 2. punktu. Tātad Morgana ir īpašs gadījums. Viņa ir savaļā dzimusi uh, eh, zobenu eh, vaļu sugas pārstāvi, uh, dzimusi Norvēģijā, ast, A pielikuma, mm, tātad uh, apielikums uz viņu attiecas. Tātad transponēšanas kļūda ir no, eh, no nepareizes eh, interpretācijas nesaprotam, eh, nesaprotam skaidrojums, kas saliek kopā visus EF un G apakšpunktus. Ir paredzēts, ka šāda pārvadāšana zobenvalim iespējama tad, ja tiek izmantot zinātniskiem mērķiem vai uh, pavairošanai, bet uh, ir uzskatīti vairāki varianti zem viena punkta, un līdz ar to šai veidlapā tad uh, atzīmējot vienu, atzīmē vairākus, uz kuriem attiecas arī izņēmumi. Nesenais uh, tiesas spriedums Nīderlandē 26. aprīlī 2008. gadā secināja, ka Morgana certifikāts, kas tika izsniegts pamatoties uz 8.3. punktu, tā tad bija pētniecības un izglītošanas mērķiem. Nekāda cita izņēmuma nebija paredzēta. Tātad izņēmumi ir skaidri jāpaskaidro un jāizklāsta, bet eh, komisijas veidlapā tas skaidri nav izklāstīts, un līdz ar to eh, te var ieviest apjukumu. Līdz ar to gan Nīderlands, gan Spānijas varas iestādes izmantoja šo certifikātu, uh, Uh, paredzot, uh, skaidrojot, ka uh, organu izmantošana pavairošanai ir atļauta, jo nebija redzams iepriekšējais izņēmuma uh, veidlapas paraugs. Tāda Nīderlandes tiesa nesen pieņem spriedumu, secinot, ka šis formulējums kopā ar uh, regulas tekstu ir izņēmumu noteikumu uh, salikšana kopā. Tad tagad pat Nīderlandes uh, tiesa vairs nesaprot, ko šī rindiņa certifikātā nozīmē. Tātad uh, citas uh, pārval, pārvaldības iestādēm ir jāsaprot, kas tieši notiek. Paraugoties uz certifikātu, to nevar secināt. Nu, un eh, tas tad novad pie krāpšanās. Tā tad Morgana gaida pēc nācējus. Kad mēs 2015. gadā iesniedzām prasību komisijai, tad uh, viņa vēl. Uh, eh, negaidīt pēcnācējus. Ja rīkošanās būtu jau tad notikusi, tad viņa ne, negaidītu tagad pēcnācējus. Bet Tagad eh, skaidrs, ka viņas pēcnācēji būs eh, eh, B pielikuma pēcnācēji un skaidrs, ka ar tiem drīkstēs tirgoties. Tā tad viņa ir ļoti vērtīga, ļoti ienesīga. Tā tad šajā gadījumā viņa tiek ļaunprātīgi izmantot. Tātad ir nepieciešams sankcijas, un tās ir arī paredzētas pamatregulā. Sankcijas ir obligāti šādā gadījumā taču sankcijas ir jātiecina tādos gan, kad uh, sugas pārstāvju izmantošana ir nelegāla. Tātad mēs lūdzam pārskatīt Eiropas, komisiju, Eiropas komisijas certifikātu un nosūtīt šo lietu uh, interpretācija Eiropas saimniecības tiesā, lai mēs varētu reāli saprast, uh, kā var novērst kļūdu. Paldies! priekšstādē. Un pirms dod vārdu komisija, vēlos jums pastāstīt, ka šī komiteja, ka šai komitejai nav nekāda tiesība nosūtīt lietu Eiropas Savienības tiesību. To var darīt komisija, ja tā to vēlas. Bet mums šādu iespēju pilnīgi nav. Ja kādu lietu nosūtīt uz kādu tiesu, mēs esam ne juridiska komiteja, taču uh, ir labi zināt, kas ir jūsu vēlmes sarakstā. Tā tad es to esmu skaidri paziņojis, tā tad jūs nebūsiet vīlušies ar, par mūsu rīcību, līdz ar to dod vārdu Rodrīgos Romero kungum no Eiropas komisijas. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms um, es vēlētos uh, uzsvērt, ka šeit uh, pieminētie fakti neatiecas uz uh, konvenciju, citas konvenciju. Tā tad tirzniecība ar apdraudētām sugām, uz to tas neatiecas, bet eh, tas komisija var tikai regulēt Eiropas Savienībā notiekošo eh, savvaļas dzīvnieku tirzniecību un turēšanu, turēšanu krāteņām. Lūguma rakstu iesniedzēji faktus eh, uzskaitīju kopš 2001. gada. Un eh, lūguma raksta gaismā mēs esam izskatījuši šos faktus un to secību gadu gaitā. Komisija patiesībā eh, šo gadu laikā nav tikusi informēta par noteikumu pārkāpšanu. Mēs veicām 2007. gadā par šo eh, savvaļas dzīvnieku tirzniecības regulas izpildi mēs nekonstatējām būtiskus pārkāpumus. Un eh, dalību valsts regulāri komisijai atskaitas eh, par tirzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un nekad nebija izskanējuši šādi pārkāpumi un arī agrāk komisija nekad nebija dzirdējusi par šādu situāciju. Un tomēr, ņemot vērā lūguma raksta saturu un ņemot vērā šeit izskanējušo argumentāciju, mēs sazinājāmies ar iesaistītajām dalību valstīm, lai sīkāk uzzinātu par faktu izcelšanos. Un komisijas secinājums ir sekojošs. Dalību valstis neuzskata, ka ar regulas un noteikumu īstenošanu ir bijuši kādi pārkāpumi. Es vēlētos atgādināt, ka katru gadu tiek izdota tūkstošiem tirzniecības atļauju un certifikātu, tā tad, ko izdod dalību valstis, un tas eh, notiek saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Komisijas prāta šobrīd uzskatīt, ka ir pārkāpti kādi noteikumi vai noteikumu īstenošana nav pamata. Jā, komisijas prāta ir atsevišķi gadījumi, kā piemēram tikko šeit lūgumrakstu iesniedzēju aprakstītais, un tam ir dalību valstīs pieejami rīki, kā rīkoties. Uh, un komisija dalību valstīm to ir darījusi zinām un darīs to zinām arī lūgumrakstu iesniedzējiem un komitejai. Komisija patiesībā nedrīkst izskatīt un nemēdz izskatīt konkrētus gadījumus. Mēs vēlamies eh, raudzīties un izskaust struktūrālus, eh, struktūrālas nepilnības tiesību aktu īstenošanā. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tā tad eh, es vienkārši vēlējos uzzināt, kas ir valēna tēvs. Jā, ļoti interesants eh, jautājums. Tā tad viens no diviem vīriešu kārtas zobenvaļiem. Un eh, viens no tiem ļoti cieši sadarbojas, viens no tiem ir Ehm, viens tātad no šiem zie, eh, no zobenu vaļiem nogalināja savu treneri, un mēs uzskatām, ka viens no šiem, eh, mēs uzskatām, ka neviens no šiem diviem zobenu vaļiem net, netika izmantots par tēva materiālu, jo, jo viņi ir pārāk agresīvi. Labi, saka prieksēdētāji, labi, es eh, tagad došu Esteras skundzei vārdu lūdzu. Jā, paldies! Paldies! Javiers Almunja arī vēlējās izteikties, un viņš ir Loro parkiem pārstāvis un arī vienas no dzīvnieku aizsardzības asociācijas priekšsēdētāju vietniekiem. Un um, viņš pārstāv tikai vienu no delfinārijiem Varbūt, ka viņam varētu dot vārdu. Viņš ir Ibērijas pussalas zoodārs asociācijas valdes priekšsēdētājs. Patiesībā šis jautājums jau kādu laiku ir aktuāls, un patiesībā Eiroparkā es Morganu redzēju pirms trīs gadiem pati personīgi. Un eh, šīs jautājums, eh, par to mēs esam šajā sasaukumā diskutējuši jau vairāk kārt. Un tā patiesībā bija Holandas eh, valdība, kas griezās pie Spānijas valdības ar lūgumu šo zobenu vali pārņemt savā um, pārvaldībā. Un toreiz Nīderlanda apgalvoja, ka visi dokumenti ir kārtībā. Uh, Šeit vēlētos uzreiz pateikt, ka varbūt Nīderlanda visu patiesību Spānijai toreiz nepateica, un manuprāt, komisijas secinājums ir neprecīzs, jo jūs pilnībā izslēdzat izmeklēšanu, kas varētu mest gaismu uz zobenvaļu problēmu vispār. Uh, Komisija uzskata, ka problēma ir dalību valstu kompetencē, un, protams, tā tas ir ar noteikumu, ka dalību valsts tiesību aktus tulko adekvāti. Komisijai jau ir taisnība, jā, jūs uzraudzie, uzraugat procedūru, bet eh, Nīderlandes eh, sniegtais eh, certifikāts, tā tad eh, Nīderlanda apgalvo, ka um, nav nekāda ierobežojuma, lai Morganu nevarētu izmantot uh, sugas turpināšanai. Morganai paredzētais valēns piedzims septembrī, un uh, patiesībā nav zināms, kas ir valēna tētis, bet uh, katrā ziņā uh, jautājums ir pietiekami pretrunīgs. Gan Nīderlandes, gan Spānijas varas iestādes ir vienas prātes, ka uh, regulas interpretācija ir notikusi nepilnīgi. Un uh, gan komisijas, gan arī citu dalību valstu interpretācija ir nepilnība, un es domāju, ka mums vajadzētu Morganai septembrī pēc valēna piedzimšanas e, sniegt viņai atbalstu. Tā tad Morgana ir nedzirdīga. Mēs zinām, ka zobenvaļi izmanto dažādus ultraskaņas un arī dzirdamus signālus, lai komunicētu, un Morganai šis saziņas veids ir liekts. Mēs nezinām, kā viņi varēs sazināties ar savu valēnu. Un tomēr es gribētu, lai mēs atbalstītu to nevalstisko organizāciju, kas vēlas atbalstīt Morganai izdzīvot un kļūt par labu vaļmāti. Katrā ziņā, jā, ir ļoti daudz jautājumu, kur šeit paliek neatbildēti. Citas jau visiem ir viens, bet interpretācija ir dažāda, bet vēlētos izteikt savu atbalstu Javieram Almuņasam un arī komisijas interpretācijai. Ja Zobenvalis eh, Morgana nedzīvos tik labi un tik ilgi, kā mēs to vēlamies, tad mēs šo jautājumu vēl varam pacelt. Prieksēdētāji, paldies! Evī kundze nākamā lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze. Es um, nepiekrītu komisijas teiktajam un arī kolēģis teiktajam. Tā tad eh, lūgumraksta iesniedzēji runā par, par konkrētu gadījumu, un patiesībā tās ir konkrēts juridiski izskatāms un tiesvedībā iesniedzams gadījums. Tā tad eh, šis ir traģisks gadījums savvaļā dzimus, dzimus zobenvaļu mātīte, tiek pārdota no Nīderlandes Spānijai un tagad tiek izmantota sugas turpināšanas nolūkos. Tas nekur šajā certifikātā neparādās, ka viņa ir dzimusi brīvībā. Un man ir zināms grūtības saprast, kāpēc, kā tā var būt. Jo man, manuprāt, šeit neiet kopā vārdi ar darbiem. Tātad zobenvaļa ir aizsargājama suga, kuru komerc nolūkos izmantot nedrīkst, un tagad mēs uzzinām, ka Morgana gaida valēnu. Pie tam, eh, kā jau šeit izskanēja, ļoti lielas komerci intereses ir saistīts kā ar pašu Morganu, tā ar viņas gaidāmo valēnu. Mums obligāti ir jāpatur šis lūguma raksts atvērts un konkrēti jāizskata lūguma raksta iesniedzēju fakti un atcerēsimies, ko abi lūguma raksta iesniedzēji grib. Katrā ziņā fakti ir tikuši izkropļoti daudz un dažādi Es e, saprotu, ka varbūt mēs nevaram prasīt dažādu iesaistīto iestāžu viedokli, un tomēr komisijai ir jānoskaidro visi fakti, pēc tam ir jāiesūdz vainīgie tiesā, un galvenais noskaidrot informāciju specifiski. Regula ir tapusi pārkāpta, un tas ir nopietnas tiesību akta pārkāpums. Paldies, nākamā Ajūzo kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Jā, pirmais, ko vēlējos pateikt, ir tāds, ka zobenvaļ māteite, kā tas izskanēja, tā tad, ja viņa nenonāktu Eiroparkā, tad viņa būtu gājusi bojā savvaļā, jo viņa ir nedzirdīga vienmēr sakot, savvaļā nedzirdīgi zobenvaļi un cita vaļveidīgie neizdzīvo. Tas, ka viņa nonāca ieslodzījumā, ja vēlaties, vai tika noķerta un nonāca nebrīvē, ir viņas svētība. Un eh, šī te uh, organizācija un kustība atbrīvosim Morganu, viņi visu laiku atkārto vienus un tos pašus saukļus. 38 lapas vienādas informācijas. Tā tad visu laiku pārkāpts ir tāds un tāds uh, pants. Uh, Tā tad regula 338, 97 un tā tālāk un tā joprojām tiek nepārtraukti atkārtot tie ierobežojumi, kas šajā 97. gada regulā ir ierakstīti. Bet eh, varētu apgalvot, ka viņi tulko konkrēto regulu, eh, interpretē konkrēto regulu ats, atšķirīgi. Tātad arī Nīderlandes konkrētās e, iestādes e, uzskata, ka atbrīvosim orgānu organizācija nedarbojas tiesiskā ietvara, kā viņi to piesauc, robežās. Tātad e, te jau parādījās, kā Eh, savvaļā dzīmušas un nebrīvē nonākušas zobenvaļas var izmantot izglītības un pavairošanas mērķiem. Tas arī notiek. Bet eh, šīs organizācijas visu laiku atkārto vienus un tos pašus teikumus, un tā ir problēma. Uh, jauni argumenti neparādās. Šī organizācija kā čūska kož sev astē un iet par riņķi vien par riņķi vien. Jūs varat tulkot, kā jūs vēlaties, un tomēr es domāju, ka mums ir jāslēdz šis lūgumraksts. Prieksēdētāji, vairāk neviens eh, no deputātiem izteikties nevēlas. Tāpēc eh, es došu vārdu Fisers kundzei un Špīgelkungam. Lūdzu! Paldies, prieksēdētais kundze. Jā, mēs uzklausījām visu deputātu un arī ekspertu teikto. Kā jau jūs saprotiet, mēs nepiekrītam izņemot eh, mūsu atbalstījušos kolēģus. 18. aprīlī Nīderlandes eh, otrā, eh, otrā līmeņa tiesa skaidri lēma, ka likums ir pārkāpts. Proti šie vairākie panti, kur ir pārkāpti, tas tika uzskaitīts. Un certifikāts tika izsniegts pētniecībai un izglītojošiem mērķiem, nevis pavairošanai. Un eh, mēs saprotam, ka tas, eh, ka jūs vēlaties šo lūgumu rakstu slēgt, balstās uz citu argumentāciju. Un tomēr mūsu argumentācija ir tāda, ka mēs e, esam, mums nav nekādas komerciālas intereses. Mēs esam griezušies pie dažādiem ziedotājiem, lai iegūtu naudu un atbraukt uz Eiropu. Pie tam šeit mēs runājam ne tikai par Morganu. Kā jau komisijas pārstāvis teica, šāda situācija ir tūkstošiem nebrīvē nonākuši savvaļas dzīvnieku. Mēs esam izvēlējušies glābsim un atbrīvosim Morganu un stāstam viņas stāstu, bet patiesībā šādu stāstu ir daudz, un mēs uzskatām, ka šos pārējos tūkstošus gadījumu neviens nedokumentē. Šeit eh, tika apgalvots, ka Morgana savvaļā būtu gājusi bojā, jo viņa ir kurla. Tā ir tāda ironija, jo patiesībā ir ļoti daudz citu vietu, kurās Morgana varēja nonākt. Mūsu sākotnējais priekšlikums bija, ka viņa nonāktu tādā tā kā peldošā jūras uh, peldošā jūras akvārijā, un tur viņi varētu vienkārši dzīvot. Ir ļoti daudz patvērsmju vaļveidīgajiem, un viņi varētu nonākt vienā no šādā patvērsmē tajā pašā Norvēģijā. Tā tad ir vesela virkne vietu, kur Morgana varēja dzīvot pilnvērtīgu zobenvaļa dzīvi. Uh, Es jau zinu, kad ir vesela virkne tiesa nolēmumu, kuri ir pret mums, un tomēr ne visi. Patiesībā tikko manas piemēl, pieminētais tiesas nolēmums runā mums par labu. Vienīgais, kur šī tiesa neko nevar panākt, ir Morganu izņemt no delfinārija. Un Nīderlandes eh, tiesas nolēmumā daudz kas atbilst arī mūsu faktu apkopojumam. Mēs jau jāpaldies, es arī ļoti īsi. Jūs uzdevāt jautājumu, kurš tad ir e, Valēna tēvs, bet e, patiesībā jautājums varbūt vairāk ir, kam tēvs pieņem, pie, piedara, jo Amerikas Savienotajās valstīs visi zobenvaļi pie, piedara konkrētam, e, konkrētam uzņēmumam. Un 2017. gada 15. E, septembrī e, tika Tā tad eh, viņa apgalvoja, ka Morgana Sevalēna tēvs ir tas, ko, ar ko viņi ielika tajā basēnā kopā Morgana ar šo vīriešu kārtas zobenu vali, kaut arī viņai grūtniecība iestājusies jau pirms. Tā viss ir faktu viltošana. Mēs eh, devāmies uz SeaWorld un patiesībā skaidri e, šim delfinārijam bija skaidri zināms, ka nedrīkst Morganu, Morgan nedrīkst būt par sugas turpinātāju. Viņa zināja, ka viņai nedrīkst iestāties grūtniecība, un tomēr viņa to izdarīja. Tā tad ir daudz un vesela virkne noteikumu, viņiem bija jāizpilda šie nosacījumi, un uh, Sīvolda ir arī tiesas nolēmums, ka viņa nedrīkst nebrīvē pavairot vaļveitīgos un delfīnu veidīgos, bet um, joprojām um, ir tā tad uh, skaidri zināms, kurš tad ir Morganas īpašnieks, bet par viņas valēnu tēvu īpašumtiesībām īpaši nav. Tā tad ir vesela virkne noteikumu, un es jau saprotu, ka likumdošana, kā tiek noteikti dažādi paragrāfi un tie piemēroti dažādiem zomeļ, zobenvaļiem. Es uzklausīju komisijas teikto, un tomēr viņu argumentācija nav pamatota. Lūdzu, turpiniet uh, paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Un eh, griežaties pie komisijas, kāpēc eh, komisija nevarētu griezties Eiropas kopienu tiesā nevis par šo gadījumu, bet gan konkrēti īstenot eh, padomes noteikumus kuri vēl joprojām nav izskatīti un kuri šeit ir tapuši pārkāpti. Uh, in my capacity as chair of this committee, I... Es Es esmu ļoti sarežģītā situācijā šobrīd kā priekšsādātāji. Man ir pārāk maz uh, parlamenta locekļu, lai mēs varētu balsot. Ir vajadzīgs 12 uh, uh, deputātu kvorums. Uh, Ir deputāti, kas vēlas mm, slēgt lūgumu rakstu, ir tie, kas vēlas to uh, paturēt atvērt, un es vienkārši nevaru izsludināt balsošanu. Jums ir vajadzīgs šis te manis minētais kvorums. Un šobrīd mēs esam septiņi deputāti. Kvoruma nav. Tas nozīmē, ka no nu, tagad astoņi Tagad mums ir pretrunīgi viedokļi, divas pretējas puses, un tautas partija ir gandrīz pilnā sastāvā, bet pārējo trūkst, tātad, nu, mums ir jāatstāja lūgumraksts atvērts. Un es pieprasīšu, lai Eiropas komisija mm, izpēta precīzi uh, vai ir atbilstība citas konvencijai un vai regula atļauj uh, nebrīvē pavairot eh, zobenvaļus tad, kad tie tiek turēti ar certifikātu, kurš pieļauj tikai pētniecību. Un, un balsot varēsim tikai tad, kad būs vismaz kvorums, citādi mēs nekur tālāk uz priekšu netiksim. Nu, tik daudz arī es varu pateikt šobrīd. E, jā, paldies. Nu, es gribēju atzīmēt, ka. mūs aicināja šeit piedalīties, un mūsu grupu pārstāv seši deputāti. un arī FDD grupa ir šeit pārstāvēt, bet pārējie nav pildījuši savus pienākumus un faktiski mūsu grupai ir de facto vairākums, eh, lai gan eh, pēc noteikumiem tā, eh, nu, tik un tā mēs neesam gatavi balsošanai. Bet mums ir šeit cilvēki, lūgumrakstiesniedzēji no uh, ārkārtīgi attālajiem reģioniem un vienkārši um, vajadzētu cienīt lūgumu rakstu iesniedzējs. Mums ir arī kopēji, kas kopšo dzīvnieku un tā tālāk. Un lai mēs varētu turpināt darbu pie citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar dzīvnieku labturību un runāt par šo uh, konkrēto uh, um, zobenu val, vaļu mātīti, kas ir vēl ēna gaidībās. Uh, mēs esam aicinājuši ierasties, uh, tātad es aicinu to atspoguļot uh, protokolā. Nē, nu, protams, ka mēs to izdarīsim. Un, uh, saka, es jau četrus gadus strādāju šeit kā priekšsēdētājiem, nekad tā nav gadījies, ka mēs neesam bijuši spējīgi nobalsot. Uh, Tieši tādēļ, kā dažas grupas eh, vienkārši ir ignorējuši savu pienākumu. Un ja nav kvoruma, kas ļauj balsot, tad savukārt lēmums ir jāpieņem koordinatoriem. Tas laikam šobrīd arī jādara. Nu, tā saka mūsu kārtības rullis. Tā ir vienīgā iespēja, ko es redzu. Mātokungs, paldies priekšsēdētāji. Mm, tāds tīri jautājums par procedūru. Es acīm redzot nezinu, eh, nu kā tad ir, ja lūguma raksts paliek atvērts. Bet vairākums vēlas, lai tas tiktu slēgts, bet ja balsojuma nav, uh, Kāpēc mēs izvēlam e, pirmo opciju? Es saprotu, ka jūs nevarat e, izsludināt balsošanu, taču, ņemot vērā dzirdēto, es nezinu, ja nu ir tāds noteikums, e, ka mums tas tā ir jādara. Jā, nu tas jau būtu dikti vienkārši ja mums būtu tikai viens viedoklis, bet mums ir divi pretēji viedokļi. Evikundas um, paustās par to, ka jāpatur šīs lūgumas atvērts, un otrs, ko paudu jūsu kolēģi, sakot, ka vēlas slēgt šo lūgumu rakstu. Nu, lūk, um, šādā brīdī eh, ir paredzēts balsojums. Bet Lai to veiktu, ir vajadzīgs kvorums, kur mums nav. Līdz ar to balsot mēs nevaram. Un mums ir jāievēro e, savs reglaments, e, kas e, paredz to, ka koordinatoriem jāpieņem tālākais lēmums. Pēter, es tikai gribēju vēlreiz prasīt. Skaidrs, tas ir tas norādīt kolēģiem, tas nav nekāds laba darba stila paraugs jo galu galā e, darbkārtība bija visiem zināta un cilvēkiem baidzēja būt klāt un jo, nu, tāda situācija kā šeit, nu, tas tiešām ir nesmuki un arī ļoti necieņas pilni pret uh, lūgumrakstiesniedzējiem, nu. Es uh, pilnībā atbalstu jūsu uh, eh, rī, piedāvāto risinājumu šajā pašreizajā situācijā. Nu jā, es esmu ļoti savādā mm, situācijā, jo tas tiešām nekad nav noticis pēdējo četru gadu laikā, kad tāda situācija man nāk priekšā un vienīgais, ko es varu darīt, mm, es varu vadīt komiteju saskaņā ar mūsu reglamentu, un tad mums tā arī ir jādara. Mēs pieņemam lēmumu, nosūtam šo jautājumu koordinatoriem, un viņi tad nākamajā sanāksmē jūlijā pieņems lēmumu. Tā arī darīsim. Un pagaidām paldies, kā braucāt tik tālu ceļu. Un paldies visiem, kas ir ieinteresēti šī jautājuma atrisināšanā un Morganas lietā. Un paldies jums par jau padarīto un vēl to, ko darīsiet. Vai tas būs šeit vai kur citur. Paldies vēlreiz un lai jums drošs māju ceļš. and before I go to the next item on the agenda. Pirms pievēršamies nākošajam darba kārtības punktam, man jāuzslavē mūsu sekretariāts. Tas strādā vienkārši fantastiski. Milzīgs paldies jums visiem, kas sagatavojot šo darbu dažu sekundžu laikā, lai mēs varētu pabeigt to vismaz labus, tāds pozitīvs nos. 24. darba kārtības punkts, lūgumraksts numur 392, ko organizācijas Compassion in World Farming vārdā iesniedz Lielbritānijas valsts piedrīgais PS un kam pievienot 18 to organizāciju parakstu, kuras sekmē dzīvnieku labturību par salsimo govidu labturību. Komisija pārstāvs Stevenson kungs. Eh, lūgumrakstu iesniedzējs Pēters Stevensons ir klāt, un tad došu jums vārdu, bet pagaidīsim dažas sekundes, līdz viss, kas vēlas doties prom, var to izdarīt. Līdz, Okay, so Mr. Labi, Stevensona kungs, vārds jums 5 minūtes jūs rīcībā. In... Paldies. Savā ziņojumā lūgumrakstu komiteja, lūgumrakstu pagājušajā gadā Brumkungs teica, ka slaucamo govju labturība ir uzskatām par lielāko labturības problēmu Eiropas Savienībā. Šajā kontekstā es esmu vīlies par to, ka komisijas secinājumi atbildot komitejai 28. martā bija tāds, ka tā uzskata, ka pat labā nav vajadzīgs pēc tālāk soļus. Komisija noturēja vērtīgu semināru dalībvalstīm pagājušajā gada oktobrī, taču tas jāuzskata par sākumu darbam, kas nodrošina atbilstību direktīvu 9868, nevis 9868, 58, nevis uh, visa darba vainagojums. Direktīva 98. Direktīva 98.58 nosaka, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, ka īpašnieki veic visu, lai nodrošinātu savu dzīvnieku labturību un lai nodrošinātu, ka dzīvnieki nepiedzīvo nevajadzīgas sāpes vai savainojumu. Novembrī komisija sagatavoja vērtīgu ziņojumu par slaucam govju labturību un tur tika atklāts smagas problēmas. Tika atzīts, ka pēdējo 40 gadu laikā piena ražoš, ražošana uz govi ir dubultojusies, pat vairāk, un tas novedz pie pārāk, pie lielām problēmām, pārāk lieli um, tesmeņi un uh, um, govs, kas dzīvo, kas cieš slimo ar infekciju slimībām. Mastīts ir ļoti sāpīga slimība govīm, un komisija atzīst, ka daudzām govīm šī problēma ir. Vēl viena liela problēma ir klibums govīm, un vairums no govīm ir klibs. Mūsu pašu pētījumi ir secinājuši, ir atklājuši, ka daudzas govis Eiropas Savienībā tiek tur, turētas vienkārši uz betona grīdas eh, šauros apstākļos, un mm, viņām ir savainojums kājām bieži vien. Eh, vietas ir tik maz, ka ka govis stāv uz režiem vai arī ir spiestas sēdēt kaut kur uh, nērtā stāvoklī. Daudzas dalībvalstīs vairums uh, govi tiek turētas piesietas telpās, dažkārt šādā stāvoklī 24 stundas diennaktī visu gadu. Komisijas uh, ziņojums, kas tika uh, sagatavots novembrī, ir rotās ar šo brīnišķīgo fotografiju, zaļu zālīti, bet vairums goju pat netiek uz zaļu zālītes. Pagājušajā gadā novembrī mēs veicām pētījumu, izpētījām deviņas govis, kas, eh, deviņas eh, saimniecības, kas, eh, kur tiek ražots piens, kas, no kur tāl, tālāk tiek ražot parmezānu siers, daudzas govs tiek turētas e, kā ieslodzījumā, kūtīs netiek e, nemaz ārā un ir novārdzinātas. Tātad secinot pēc ziņojuma, e, pēc komisijas ziņojuma un arī spriežot pēc mūsu pašu pētījumiem, mēs esam vīlušies par komisijas secinājumu, ka tā uzskata, ka pat laba un tālāk rīcība nav vajadzība. Rīcība, nepārprotami, ir vajadzīga. Mēs mudinām komiteju saglabāt mūsu lūgumu rakstu atvērtu, un mēs arī mudinām komiteju pieprasīt, lai komisija sagatavo vadlīnijas, kas palīdzētu lopkopiem un dalību valstīm apgūt uh, to soļus, kas ir jāizpilda, lai izpildītu trešā panta prasības uh, direktīvā 98, 458, lai nodrošinātu, ka govis necieš nevajadzīgas sāpes. Komisijas vadlīnijas e, bija vērstas pret e, cūku e, astu apgriešanu, bet līdzīgas būtu jāpieņem vadlīnijas attiecībā arī uz slaucamajām govīm. Mēs nepiekrītam tam, ka nekas vairāk nav darams. Paldies! Paldies! Stevenson kungs komisijas pārstāve ir Kuzmas kundze no Sānta ģenerāla direktorāta. Paldies! Ehm, runāšu poļu valodā, lūdzu, uzlieciet austiņas. Szanowni Państwo, e, zgodnie e, z tym, co powiedział Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, kā jau mēs šeit dzirdējām no Stevensona kunga sacītā, uh, Komisija ir paveikusi ievērojumu darbu, uzlabojot slaucam govju labturību Eiropas Savienībā. Juridiskais pamats šeit ir padomis direktīva 98 šķērsvītra 58 par dzīvnieku aizsardzību un uzturēšanu. un arī padomis dokumentu 82 šķērs 2004 par papildu pārbaudas pasākumiem, lai pārbaudītu slaucamo uh, govju un vienkārši dzīvnieku labturību. Līdz ar to ir secinājums, kā pastāv tiesību pasākumi, kas ir jāizteno dalībvalstīm. Komisija dara visu, kas ir tās spēkos, lai atbalstītu dalībvalstis šajos centienos. Taču šo noteikumu īstenošana ir dalībvalstu uzdevums. Mēs esam veikuši vairākus auditus 2013. gadā. Divas audita inspekcijas notika Somijā un Austrijā. 2015. gadā 15 šādas inspekcijas tika veiktas apvienotāja karalistē Polijā, Austrijā un Igaunijā. Šo inspekciju mērķis bija uzzināt, vai juridiskais instruments, kas ir spēkā, atbilst tā mērķim. Proti, uzdevums bija nodrošināt, ka dzīvnieki necieš nepamatot. Un tāpat arī mm, varēja izvērtēt šo dzīvnieku labturību. Pēc audita ziņojumi ir lasāmi komisijas tīmekļa lapē un pamatojoties uz šiem pieciem nesenajiem auditiem, tika publicēts pārskatīšanas ziņojums, pārskatīties ziņojums, un galīgie secinājumi ir šādi. Pat laban. Dalību valstīm to rīcībā ir mm, racionāli instrumenti, tāds kā instrumentu kopums, dzīvnieku labturības nodrošināšanai. Tas ir instruments attiecībā uz sankcijām un arī uz rīcības kodeksu. Ziņojumu secinājumi tika apspriesti 2017. gada oktobrī padziļināti semināru laikā, kur nosaukums bija labākas apmācības nekaitīgāks pārtiks vārdā. Šo semināru kopīgiem spēkiem noturēja Fidži Sante, Īrija. Vairāk eksperti no dažādām dalībvalstīm izmantoja šo iespēju papētīt uh, pieejamos juridiskos instrumentus, piemēram, te runa par uh, rādītājiem dzīvnieku labturības jomā. Tika uzsvērts vairāk kārt, ka dalībvalstis ir atbildīgas par dzīvnieku labturību, un to ir rīcībā ir instrumentu kopums, kas ļauj uzlabot slaucamo govju labturību. Protams, arī apmācība šai jomā ir vajadzīgas. Ir jāiesaišas arī uh, slaucamo govju audzētāji, lopkopji jo, protams, ka viņa rīcība ietekmē viņu dzīvnieku labturību. Komisija uzskata, ka daudz ir paveikts. Pārskatot situāciju saistībā ar lasmo govi labturību. Tātad mēs varam tikai mudināt dalībvalstis turpināt um, labāko tiesību aktu īstenošanu. Šeit es vēl vēlos piebilst, ka pagājušajā gadā janvārī komisija izveidoja dzīvnieku labturības platformu. Šīs platformas locekļiem bija iespēja satikties jūnijā šo, šomēnes. bija visu dalībvalstu pārstāvi un arī nevalstisko organizāciju pārstāvi, tāpat arī lopkopji. Tas iespējams bija labākais uh, veids, kā apmainīties ar paraugu prakses dzīvnieku labturības jomā. Un te vēl ir divas apakšgrupas. Tās tika izveidotas, nu, patiesībā viena saka, ka runātāji. Zīvnieku transportēšanas apakšgrupa. Šīs nedēļas ceturtdienā notiks trešais platformas kopā sanākšanas gadījums, un tur tiks izveidota cūku labturības platforma. Šīs ir organiz, oficiāls organizācijas, kas būs atbildīgas par uh, vadlīniju un regulējumu sagatavošanu, kas paredzēs dzīvnieku labturības uzlabošanu. Ņemot vērā to, ka Eiropas komisijas cilvēku resursi ir ierobežoti un ka nodaļa, kas ir atbildīga par dzīvnieku labturību, ir ar ļoti nelielu līdzstrādnieku daudzumu. Mēs aicinātu platformas dalībniekus izveidot savas grupas, varbūt neoficiālas apakšgrupas, bet šīs grupas varētu būt vērtīgas iesakot uzlabojums, piemēram, zirgu un suņu labturības uzlabošanai vārds. Uh, Priekšstādātā, es varbūt jūs nevisai sapratu, jūs pieminējat platformu, par kādu platformu jūs runājat? Mēs, parlaments, esam platforma, par ko jūs runājat, ne? So I referred to the EU platform. Es runāju par Eiropas Savienības zīmnieku labturības platformu. Tā tika izveidota pagājušajā gadā pamatot uz Eiropas komisijas lēmumu, platforma tika izveidot janvārī, un pirmā sanāksme notika pagājušajā gadā jūnijā. Novembrī pagājušajā gadā notika otrā sanāksme, un 21. jūnijā šeit ceturtdienā būs trešā platforma sanāksme. Piedalīsies arī, lauksamies, arī komisārs Andru Kaitis, es redzu arī šeit ir daži platformas aktīvie dalībnieki. Šajā platformē pat labāk 75 dalībnieki no visām dalībvalstīm, un ir arī uh, nevalstisko organizāciju, nozares pārstāvju un arī eksperti. Pat labāk šī platforma ir sevi apliecinājusi kā ļoti vērtīgu, tā ir vieta, kur apmainīties ar informāciju, paraugu praksi un nāklē ar jaunām idejām. Ā, tagad es ļoti labi saprotu, par ko jūs runājat. Labi, ka es uzdevu savu jautājumu. Jo šajā institūcijā mums arī ir starp grupa, kas veltīta dzīvnieku labturībai. Tā ir tāda kā fokus grupa. Tā ir arī tāda grupa, kas varētu būt ļoti vērtīga šo problēmu risināšanā. Bet, nu, Es nevēlos padarīt šo procedūru garāku, un tagad bez kādas kavēšanās ir iespēja izteikties deputātiem. Evī Kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. E, eh, da, quello che... Paldies. Tā tad. Ko tad parāda šie neskaitāmie izmeklējumi un pārbaudas? Tā tad. Um, pārbaudas, ko ir veikušas kā institūcijas, tā arī aktīvisti un eh, arī oficiālās pārbaudas. Skaidri pierādās, ka intensīvā lauksaimniecība, īpaši piena lopu turēšana, bieži vien lopiem sagādā ciešanas. Lopi tiek turēti pārāk cieši, higienas eh, situācija nav tā patīkamākā un noteikumi netiek ievēroti. Un eh, visbiežāk eh, lopi zaļu zāli neierauga nekad. Līdz ar to direktīvas, kas šo, šodien tika piesauktas, galvenokārt 99. gada direktīva. Tā ir direktīva, kuras teksts ir jāuzlabo un galvenais pāri visam jāīsteno. Un tas jau ir tieši lūguma rakstiesniedzēja nolūks tā tad kā lauksaimniekiem, tā arī um, lopkopiem ir pilnīgi skaidrs vadlīnijas, ko darīt. Un eh, tas, kā jau šeit izskanēja, attiecas arī uz cūku astu nogriešanu. Es uzskatu, ka šī ir tiešām pamatota un tāda īsta petīcija. Un varbūt, ka šajā šeit pieminētā platforma mēs varētu šo lūgumu rakstāju nosūtīt. Tad e, būtu papildus infor informācija, un es jebkurā gadījumā vēlētos, lai lūguma raksts saglabājas atvērts, un es uh, Domāju, ka komisijai pēc iespējas ātrāk ir jāsāk kaut kas darīt. Atkal un atkal mēs par to runājam arī dzīvnieku labturības intergrupā. Mēs konkrēti izskatām konkrētus, konkrētus gadījumus, un tad jau mēs konkrēti runājam par problēmām nozarē, un rezultāts vienmēr ir viens un tas pats. Un visbeidzot, manuprāt, Šis ir ļoti specifisks gadījums, un eh, piena lopu turētāji vienmēr grib eh, pēc iespējas lielāku peļņu gūt, bet um, naudas pelnīšana bieži vien ir uz lopu labturības rēķina. Iespējams, ka mums vajadzētu mainīt arī savu skatījumu uz ekstensīvo lauksaimniecību. Un es domāju, ka Eiropas Savienība agrāk vai vairāk turp nonāks. Paldies, Eleonorai, saka priekšsēdētāji. Tā tad. Ah, Jāra kungs, lūdzu. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Nu, tagad atslēgas vārds eh, šis dzīvnieku eh, labturība tā eh, ļoti bieži skan publiskās debatēs un par to tiek runāts jau 20, 30 gadus un tā tālāk. Un, nu, ir vēl vesels jautājums par to, kas vispār ir jāsaprot ar animal Uh, welfare. Un uh, mēs redzējām ārkārtīgi daudz uh, piemēru, kas vienkārši rāda, kā dzīvnieku turēšana uzturs uz peļņu um, orientēti audzētāji un uzņēmumi, bet es kā lauksaimnieks gan varu teikt, ka tā nerīkojas vairums lauksaimnieku. Un runāt par mazajiem zemniekiem, piemēram, kas uh, Eh, nu, kā, eh, es negribētu pretstatīt šeit lielos ražotājus un, un, un, un, un mazos ražotājus. Jā, viņi pielieto at, atšķirīgas turēšanas tehnoloģijas un tā tālāk, bet es negribētu teikt, ka vieni ir tie labi un otri tie sliktie. Bet es domāju, ka mums vajadzētu nodot eh, šo jautājumu atbilstošajai komite, atbildīgai komitejai. Un mums ir, mm, mums ir arī īpaša intergrupa par dzīvnieku labturību. Uh, Un um, arī koordinatoriem būtu jāpieņem lēmums par to, kā tālāk rīkoties ar šo te lūgumrakstu. Vairāk neviens izteikties nevēlas, ja tomēr vēlas? Nē. Labi. Tad um, došu vārdu Stevensen kungam. Divas minūtes lūdzu. Paldies! Varbūt, ka šo lūgumu rakstu varētu nosūtīt eh, intergrupai, bet eh, intergrupa ir iepazinusies ar mūsu lūgumu rakstu un izteikusi savas bāžas par eh, piena govju labturību. Un es vēlētos griezties pie šās komitejas. Paturiet šo lūgumu rakstu atvērtu un lūdzu griežties pie komisijas ar lūgumu sagatavot vadlīnijas. Direktīva, protams, ir laba, tomēr tās teksts ir tāds ļoti nekonkrēts. Piemēram, dzīvnieku labturības gadījumā runa iet, lauksaimniekam ir jādara viss, lai lopam labturība būtu laba, bet ko tad nozīmē, lai lopa labturība būtu laba? Uh, Tā tad govi tesmeņa iekaisumi, dažādas iekšēju orgānu slimības, brūces, kā tad konkrēti lopkopim ir jā, jārīkojas. Un e, komisija saka, jā, ka viņi ir izsmēluši savus rīkus, bet tā nevar būt. Mums ir jādara viss, lai piena lopi tiešām tiktu turēti un audzēti Eiropā saskaņā ar komisijas sagatavotajiem noteikumiem, prieksēdētāji. Bet, protams, ne tikai uz piena govīm ir jātiec labturībai, uz visiem dzīvniekiem un lopiem. Un patiesībā tas attiec arī uz eh, atbrīvosim Morganu lūgumu. Tā tad kopsavilkums. Mēs esam izsmēluši dzīvnieku labturības intergrupas rīku kopumu, Bet mums vēl ir viena kārts. Mēs varam šo lūgumu rakstu nosūtīt Eiropas komisijas iedibinātajai platformai. Tā arī darīsim. Nosūtīsim šai platformai šo lūgumu rakstu. Un es vēlētos ierosināt, lai mēs nosūtītu vēstuli komisāram Andriu Kaitim. Šajā vēstulē konkrēti norādot eh, šī, šīs direktīvas eh, nosaukumu, uh, direktīvas teksts jau ir labs, un tomēr tā netiek adekvāti īstenota dzīvē. Un varbūt, ka dalību valstīm daloties ar paraugu praksi arī varētu palīdzēt. Tas arī patreizajā brīdī, manuprāt, būtu visadekvātākais, ko darīt, un šķiet, ka visi kolēģi tam piekrīt. Paldies! Paldies, paldies Stevenson kungam! Jā, paldies, ka jūs esat eh, tik pozitīvs. Jūs eh, prezentējāt šo situāciju tādā ļoti pozitīvā gaisotnē un ar pozitīvu skatījumu nākotnē. Paldies, lai jums viss izdodas, un es ceru, ka mēs visi redzēsim rezultātu un redzēsim vēl mūsu dzīves laikā. Paldies, ka esat ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Lai jums jauks un ātrs mājupceļš. Nākamais lūgumraksts ir 475 ko vairāku dzīvnieku aizsardzības organizāciju vārdā iesniegus Bulgārijas valsts piedarīgā Gabriela Papadopova un kam pievienots 464 paraksts par nevērīgu izturēšanos pret klēņošiem suņiem Bulgārijā. Tātad, Georgievas kundze, jūs pārstāvēsiet eh, šo lūgumu rakstu 5 minūtes vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Diemžēl es atvainojos visiem, kuriem ir jūtīgs dvēseles. Šeit būs nepatīkami fotoattēli, bet vispirms es vēlētos pateikties eh, komitejai, ka eh, man ir iespēja 18 dzīvnieku aizsardzības organizāciju vārdā no Bulgārijas šo lūgumu rakstu jums prezentēt. Mēs ļoti augstu novērtējam jūsu komitejas eh, pūliņas. Tas, eh, ka ir izveidots Eiropas Savienības tiesiskais ietvars mīļdzinieku aizsardzībai, šis ietvars tika iedibināts jau 12. gadā, un tobrīd šķita, ka arī Eiropas parlaments iestājas par iedzīvotāju vēlmēm jo Eiropa ir nepie, bija nepieciešama un ir nepieciešama mīļdzīvnieku aizsardzības eh, likumdošana. Diemžēl kopš 12. gada rezolūcijas pieņemšanas šodien, 18. gadā, problēma ir ne tikai novērsta, bet patiesībā pat samaz sāsinājusies. Pie tam ne tikai Bulgārijā, bet arī daudzās dienvidu un austrumu dalību valstīs. Uh, Tradicionāli ir vesela virkne valstu, kuras pārkāp 13. regulas pantu, 13. pantu, kas eh, paredzēts jau Amsterdamas līgumā, kurā ir paredzēta adekvāta izturēšanās pret dzīvniekiem. Kāda tad ir situācija Bulgārijā? Bulgārija pieņēma dzīvnieku aizsardzības likumdošanu 7. gadā un eh, krimināla likumā Er, vardarbība izturēšanās pret dzīvniekiem ir ierakstīta 11. gadā. Un tomēr slavenā e, Eiro, slavenā Bulgārijas e, pārtikas drošības aģentūra nepilda savus pienākumus, un tā ir tā pati institūcija, kurai ir jāizpilda Eiropas Savienības noteikumu un likumdošanas akti par uh, par eh, cilvēku pārtiks drošību, bet eh, arī šī pati iestāde atbild par mīļdzīvnieku reģistrēšanu, vakcinā, vakcinēšanu, bet eh, nav nekādas skaidrības, tajā skaitā arī par trakumsērgu. Tāpēc mēs esam nobežījušies par sabiedrības veselībai iedibinātajiem riskiem. Lielākajā daļā Bulgārijas māju tiek uh, turēti, tie, suņi tiek turēti tā, kā jūs redzējāt bildēs. Jūs varat nopirkt suni internetā, piemēram, tikai viena pati, eh, pati mājaslapa piedāvās suņus pat cīņām, un šādu suņu tur tiek eh, pārdots tūkstošiem. Suņi tiek eh, suņaudzētavās suņi tiek turēti šādos apstākļos, kā jūs šeit redzat, un es vēlējos pateikt, ka Bulgārijas likumos ir aizliegtas suņu cīņas. Bet um, mēs jau agrāk esam griezušies pie parlamenta. Tātad tas bija par mīļdzīvniekiem, par uh, par klaiņojošajiem suņiem. Klaiņojošie suņi ir um, pašvaldību kompetencē. Tūkstošiem suņu tiek turēti šausminošos apstākļos un cieš uh, no slimībām, pārtikas trūkuma, augstuma. Lielākā daļa no šiem uh, šīm fotografijām ir parādīta plašsaziņas līdzekļos, un daudz tiek runāts par to, ka vardarbīga izturēšanās pret dzīvniekiem nav nekas neparasts. Situācija ir tik briesmīga, ka šobrīd Bulgārijas varas iestādes uh, nevēlas vispār neko vairāk darīt, lai šo sklaņojošo suņu problēmu kaut kādā veidā risinātu. Šobrīd liela daļa nodokļu maksātāja naudas nonāk pašvaldību pārziņā, lai tās kaut ko darītu ar klaņojošajiem suņiem. Bet eh, ne tikai mīļdzīvnieki un klaņojošie dzīvnieki cieši. Jūs eh, redzat, eh, šeit um, vienu novārtā atstātu suni, bet um, eh, par novārtā atstātu zirgu, kurš nomira šausminošos apstākļos, eh, atnesoties kumeļam. Tā tad nav nekādas dzīvnieku labturības kontrolas. Tūkstošiem nevalstisko organizāciju un uh, Dažā, ne tikai Bulgārijā, bet arī citur ir griezušās pie Bulgārijas varas iestādēm, lai tās kaut ko darītu. Esam griezušies kā atbildīgajās iestādēs, tā arī ombūdā, un esam savākuši 11 tūkstošus parakstu, kurus nosūtījām attiecīgajai ministrijai. Mēs pat esam iesnieguši vairākas lietas tiesā, un 15. gadā Doporas administratīvā tiesa pieņēma savu nolēmumu, bet eh, tas joprojām ir palicis neizpildīts. Es vēlējos noslēgumā pateikt, ka mēs esam izsmēluši pilnīgi visus eh, mūsu iespēju, mūsu rīcībā esošos tiesiskos eh, mehānismus Bulgārijā. Tāpēc griežamies pie jums, kā Eiropas Savienības komitejas, kas atbildi cilvēku lūgumiem, griežaties pie atbildīgajām varas iestādēm, kā Bulgārijā, tā arī komisijā, lai tās kaut ko darītu. Griežamies pie komisijas, lai tā tomēr piespiestu Bulgārijas varas iestādes kaut ko darīt mīļdzīvnieku un klaiņojošo dzīvnieku situācijas uzlabošanai. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad uzklausīsim komisijas teikto. Kūzmas kundze, vārds jums. Thank you. Paldies. Vispirms eh, paldies eh, lūguma raksta iesniedzējai. Paldies par jūsu lūgumu rakstu. Ko tad es varu teikt? Personīgi mani ļoti skāra jūsu parādītie fotoattēli un jūsu teiktais. Es eh, mīlu dzīvniekus, man īpaši tuvi ir suņi, man pašai ir suns. Es tikai varu tikai un vienīgi vēlreiz pateikt to, ko teica komisija. Komisijai nav tiesiska pamata juridiski rīkoties. Mēs nevaram nekādā veidā ietekmēt eh, mīļdzīvnieku labturību vai klaiņojošo dzīvnieku labturību. Tātad labturība ir dalība valsts kompetencē. Jūsu pieminētā konvencija, kas eh, šeit izskanēja Eiropas padomes kontekstā, vispār nav Eiropas likumdošanas ietvarā. Līdz ar to komisijai nav kompetences pat uzraudzīt šās konvencijas izpildi un to, kā dalību valstis to, kā dalību valstis ir piemērojušās tās atbalstam. Vienīgais, ko es varu jums ieteikt, tās ir dalību valstu atbildīgās iestādes, kas kaut ko spētu darīt. Un noslēgumā šajā kontekstā Es eh, jau pieminēju šo Eiropas eh, platformu dzīvnieku labturībai. Ceturtdien mums ir paredzēta tikšanās, jūs varat tajā ierasties. Jūs platformas mājaslapu varat atrast eh, komisijas mājaslapā. Vienkārši ierakstiet Google EU dzīvnieku labturības platforma. Un, kad jūs atradīsiet Eiropas komisijas lapu, tad komisijas lapā ir konkrēta mājaslapa par dzīvnieku labturību, un tur ir arī e, straumēšanas e, iespēja. Mūsu sanāksme sākas ceturtdien, 21. jūnijā 9.30. Kāpēc e, es to visu pieminu? Tāpēc, ka kaut arī komisijai nav nekāda juridiska, juridiska spēka uh, run, pat runāt par vai iestāties par klaņojošo suņu, klaņojošo dzīvnieku labturību, mēs tomēr esam izveidojuši glu, grupu, kurā tiek eh, runāts par suņu un īpaši klaņojošu suņu labturību. Un ceturtdien šajā sanāksmē mēs arī dzirdēsim par šo atskaiti. Tas bija pirmais un otrais. Šajā platformas eh, sanāksmē komisija prezentēs savu rīcības plānu, kontrolas plānu mīļdzīvnieku pārdošanai internetā. Mēs zinām, ka tā ir milzīga problēma. Paldies! Thank you very much again and um... Uh... Paldies! Un Vaitskungs ir manā sarakstā. Uh, Paldies! E, turēšos pie angļu valodas. Nu, vispirms es nezinu, vai šādi attēli kādu atstāja vienaldzīgu. Nu, te nav runa tikai par Ungāriju, arī Rumānijā, Itālijā un citviet ir šādi piemēri. Es zinu, ka lūguma raksts arī no Spānijas par šo tēmu. Un es gribētu vispirms e, aicināt mums vi e, visus apkopot visus šos lūgumrakstus, kas iet vienā virzienā. Komisija gribu teikt, jā, dzīvnieku labturība, jā, jūs eh, nevarat tieši iejaukties, bet eh, jūs varat reaģēt, ja tas eh, ietekmē veselību. Un ja jūs, piemēram, neregulējat suņa audzēšanu un spēju tos pārdot, kur vien vēlaties, uh, tad beigu beigās tiek apdraudēta mm, Eiropas pilsoņu veselība. Un ir vēl kāds aspekts, ko gribēju minēt. Visas šīs nelikumīgās audzētavas nodarbojas ar suņu kontrabandu, tās tiek vēstas pāri robežām, tā tiek pārdot tieši no automašīnām Austrijā, Vācijā un citur, kur uh, cilvēki ir gatavi maksāt par mājas mīļiem un uh, maksāt labu naudu, un tas ir saistīts ar pārobežu kontrabandu gal galā. Tā kā ir jābūt ļoti striktam regulējumam uh, par dzīvnieku pavairošanu. Ja mm, katrs uh, likumīgi audzēts suns ar uh, implantētu čipu var zināt, kur suns audzēts, kas ir īpašnieks, pat tad, ja suni atrod uz ielas, mēs varam izsakot, kas ar suni ir noticis. Uh, un varam sekot tam, kur ir bijuši iepriekšējie īpašnieki, tā tālāk, vai arī sāk kādu procesu pret īpašniekiem. Tā kā mēs gribētu ne tikai paturēt šo lūgumrakstu atvērtu, bet saistīt to arī, piesaistīt to citiem lūgumrakstiem par šo pašu tēmu. Uh, Eh, un mēs jau runājam par intergrupu, eh, jā, un jā, tas nebūs eh, likumdevējs, kas pieņems lēmumu. Es runāju par intergrupu, bet ir labi, ka tajā ir daudz locekļu praktiski pārstāvot visas grupas, un mēs visi tur runājam par dzīvnieku labturību, un mēs tiešām visi kopā cenšamies aizsargāt dzīvnieku labturību. Tā kā jā, ir kāda iespēja sākt Uh, likumīgu procesu, juridisku procesu un uh, parlamentam atkal atgriezties pie šī jautājuma. Tas būtu izējas punkts arī tālākam darbam uh, dzīvnieku labturības um, grupā. Mēs redzējām dzīvniekus slaucamās govis, bet uh, Tā tad ir skaidrs, ka mums ir jārunā arī par citām dzīvnieku grupām, un es domāju, ka mēs tiešām šo uh, jautājumu varam nodot intergrupai, varbūt, lai sāktu uh, procedūru jaunas rezolūcijas pieņemšanai Eiropas parlamentā. Liels paldies, un vēlreiz, pirms es dodu uh, jums vārdu, uh, Nu, mēs nevaram sākt nekādas uh, juridiskas darbības, tas ir jādara komisijai, mums nav šādu pilnvaru. Uh, maļ, Maļinokungs jums vārds. Nu, Bulgāriem šodien nav pārāk laba uh, diena kā, kā parlamenta deputātiem. Uh, Nu, bet atšķirībā no lūguma raksta, ko mēs skatījāmies no rīta, nu, to Bulgārijas publika ļoti labi zina, mēs skatījāmies e, šobrīd tādu e, jautājumu, kas varbūt ir e, noslēpt no kārtējo acīm. Te mēs runājam par klāņojošiem dzīvniekiem, viņu ciešanām un citiem dzīvniekiem. Un pirms mēs sākām šīs diskusijas tika izplatīts intergrupas uh, dzīvnieku labturības aizstāvēšanai paziņojums. Un tas viss ir cieši saistīts, tur praktiski ir citāti, eh, it kā paņemti no šiem lūgumrakstiem. Ja mēs skatāmies uz Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta 2011. gadā, kur komisija tiek aicināta kaut ko darīt lietas labā, un mēs zinām, ka Eiropas komisija nav nāks klajā ar uh, priekšlikumu par mājdzīvnieku, mīļdzīvnieku un um, klaņojošu dzīvnieku aizsardzību. Mums uh, nav tāda tiesības nāk klajā ar likumdošanas institīvu, bet ir īpaša deklarācija. Tādēļ šis lūgumraksts būtībā apstiprina, ka uh, tiesiskajā satvarā ir uh, nu, tātad neaizpildīti laukumi. Un es varu runāt, varbūt Nu, gluži nevar runāt EPP klubs vārdā, bet principā tas ir saistīts ar manu personisko nostāju un manu priekšstatu par to, kā tad ir politika. Un e, komisijas atbilde ir tieši tāda, kādu mums nevajadzētu sniegt saviem pilsoņiem. Proti e, to, ka pastāv liela problēma, mēs jūtamies līdz, bet nav juridiska pamata, e, slēgsim šo te lūgumrakstu. Mums tas nebūtu jādara un jāsaka nevienam. E, īpaši cilvēkiem, kas cenšas eh, šeit ierasties un uh, kaut ko panākt. Un tagad es eh, runāšu par saviem priekšlikumiem tieši. Vispirms es uzskatu, ka jāatstāj atvērt šis lūguma raksts. Otrakārt, es zinu, ka mums nav laika vai līdzekļu uh, misijai uz Bulgāriju, bet es personiski varu apstiprināt, ka būs viena deputāta misija. Uzaicināšu savus kolēģus arī no intergrupas, ja būs iespējams doties kopā. Es zinu, ka tas nebūs oficiāli, bet reizēm neoficiāls vizītes ir vēl. Well Uh, rezultatīvāks nekā kas cits. Un, protams, ka es domāju, ka mums jāatgādina komisijai tas, ka uh, bija šāda rezolūcija 2012. gadā un uh, vēl viens priekšlikums, kas ir saistīts ar situāciju, kādā mēs šobrīd atrodamies, nu, šajā te caurumā. Ja kāds, nu, īpaši nejūt līdzi tad eh, tomēr nesakiet, ka mums jāslēdz šī, eh, šis lūguma raksts, jo, ja būs jābalso, mums nav kvoruma, nu, un tad, kad būs eh, tas kvorums, tas var izrādīties diezgan sāpīgi. Mums visiem tā ir sistemātiska problēma, un tāpēc tā ir, tā ir pelnījusi atbalstu no mūsu komitejas šodien, un lūdzu, darīsim to, jo Mm, sniegsim šo atklāto um, lūgumu rakstu, lai um, mūsu lūgumu rakstu iesniedzēji varētu turpināt šo cīņu pašmājās. Nu jā, grūti ir vadīt šo komiteju. Lūk, šī vienprātība ir kaut kas tāds, ko es arī ļoti vēlētos, un vēlētos, lai tas tā būtu biežāk, un tas man dzīvi padarītu vieglāku. Pirinska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu tā. Skaidrs, kā lūgumraksta iesniedzēji vēršas pie mūsu komitejas pēc tam, kad viņi jau ir izmēģinājuši visus citus iespējamos veidus kaut kādā veidā rast risinājumu šai sāpīgai problēmai, vēršoties pie atbildīgām iestādēm pašmājās. mājās. Un tas ir ļoti žēl, ka tas tā ir, jo ir pilnīgi skaidrs, ka problēma ir samilzusi un. Es varu tikai justies sāpināts par šādu situāciju. Un jautājums par to, ko tad komiteja uzskatīs par atbilstošu reakciju. Lūgumrakstiesniedzēji faktiski nākšu klajā ar diviem lūgumiem, ar diviem aicinājumiem. Pirmkārt, to apspriest, to mēs arī darām, un otrais - iesaistīties problēmu izpētē uz vietas un ir pat aicinājums veidot faktu noskaidrošanas misiju. Nu, mēs dzirdējām, ka Maļino kungs teica, ka viņš var vienu deputātu misiju saorganizēt, bet es domāju, ka mūsu komiteja ir ļoti atbilstoša tam, lai mēs atbalstītu Maļino kungu un nolēmtu, kurš tur dodas un uh, tiešām iesaistīties šādā te faktu noskaidrošanas misijā, saprotot eh, to, ka tā nav tikai Bulgārijas problēma, bet ir jāatzīst, ka uh, šī problēma ir diezgan asa tieši Bulgārijam. Un tad vēl priekšsēdētājs kundze. Eiropas parlamenta uh, rezolūcijas tika pieņemta 2012. gada jūlijā. Uh, Tajā ļoti skaidri aicinātas dalība valstis um, ratificēt Eiropas Savienības konvenciju par uh, lolojumu dzīvniekiem un un arī e, tas tieši tikpat lielā mērā attiecas arī uz situācijas uzlabošanu e, klejojošiem dzīvniekiem un tā tālāk, jo tur ir paredzēta noteikuma, kas attiec uz dzīvnieku re, reģistrēšanu, suņu audzēšanas eh, reģistrāciju un certifikāciju, attiecīgu izglītības programmu organizēšanu skolās, līdz pat eh, klejojošu dzīvnieku iemidzināšanai, sterilizēšanai un tā tālāk. Bet viss, ko mēs dzirdam no komisijas, viņi saka, ka viņi neko nevar darīt. Vai tiešām viņi neko nevar darīt nevienā šajā jautājumā? Nu, es tam vienkārši neticu, jo uh, kā Maļino kungs teica, tas demonstrē tikai pilnīgu atbildības trūkumu. Es vairāk nekādus eh, spēcīgākus vārdus viņam nevēlos veltīt, bet es gribētu aicināt tiešām izpētīt visas iespējas. Paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu un paskatīsimies, kā mēs tiešām varam Mm, izmantot uh, visas savas uh, sviras uh, spēku, lai varētu kaut kā virzīt uz priekšu šīs lietas. Liels paldies! Un tas, ko jūs te nolasījāt, faktiski ir daļa no intergrupas paziņojuma eh, kas ir mūsu priekšā, ko mēs esam saņēmuši kā reiz tieši šodien, Evī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es, protams, atbalstu kolēģis, kas atbalsta šo lūgumu rakstu un beidzot šis jautājums saņem atbilstošu uzmanību. Iepriekš lūgumu raksti jau bijuši šajā sakarā un tie visi ir slēgti. Un komisija vienmēr atbildējusi, ka nav nekāda likumiska spēka, lai viņi kaut ko varētu darīt un nav nekāda mm, juridiska satvara, kurā viņi varētu darboties. Uh, Un mēs esam saņemši ļoti daudz lūgumu rakstus par šo tēmu gadu gaitā un vienmēr tos vienkārši slēguši. Eh, bet ir jāsaprot, ka mēs nevaram dot tikai daļēji atbildi, un paldies kolēģiem. Es domāju, argumentācija ir ļoti spēcīga, un šīs ir tas brīdis, kad lietas ir jāsāka virzīt, un mūsu komiteja tā, kam tas ir jādara. Es domāju, ka uh, ir uh, politikas departamenta pētījums, un tur. Uh, ļoti precīzi noteikta un raksturota situācija, un tur ir virkne argumentu un tā tālāk. Es domāju, ka mēs eh, varam eh, nākt klāt ar vēl stingrākiem paziņojumiem, un komisijai, piemēram, būtu jānāk klāt ar likumdošanas priekšlikumu, jo šādas problēmas ir mm, satāmas visā Eiropas Savienībā, un tās nav nekādas mazās. Liels paldies! Kā jūs redzat, Georgievs kundze? komiteja atbalsta jūsu argumentus, nevarprotami. Mēs saprotam visu to organizāciju, kuru jūs eh, gan vārdiski, gan ar attēliem ļoti labi atainojat. Tātad jūs vēl varat izteikties, ja vēlaties. Jā, liels paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies visiem deputātēm, ja, deputātiem, deputātēm par viņu pausto atbalstu. Mūs tiešām aizkustina šī diskusija. Es nezinu, vai tas atbilst noteikumiem, taču došu vārdu manai kolēģei Papadopovai, kas jums kaut ko pastāstīs vienā teikumā bulgāriski. Es pateicos par jūsu atbalstu un vēlreiz vēlos uzsvērt, ka uh, šī problēma nav mazsvarīga. Te nav runa tikai par novēršanos no klaņojošu suņu problēmas. Te ir runa par Eiropas pilsoņu veselību, par Eiropas pilsoņu emocijām, jo šie fotoattēli, ko mēs jums rādījām no uh, Bulgārijas ielām un suņu patversmēm, mums ir jāredz katru dienu. Tāpēc mēs vēršamies pie Eiropas komisijas, lūdzam, tad, kad jūs pieņemat lēmumu, tad vēlreiz padomājiet par to, ko mēs jums teicām. Labi, tad reizmēr saka priekšstādātāji, vispirms mums jānosīta, jānosūta vēstule Andru Kaitis kungam komisāram. Ā, es neredzēju ka jūs arī vēlaties izteikties. Nu, lūdzu. <coughs> Entschuldigung, bitte. Es atvainojos, es runāšu vāciski. Es domāju, ka mana kolēģa ideja ir vienreizēja, proti, ka viņš pats dosies uz Bulgāriju šādi iztenojot faktu atklāšanas misiju Es to nepārprotami atbalsta. Es esmu klāņošu sūņu eksperts, piecreiz esmu bijis Rumānija. Un politiķi ķērās klāt šai problēmai tad, kad es uzstājos parlamentā Bukarestē. Dažas nedēļas vēlāk viens no deputātiem pieņēma lēmumu doties prom no valsts, jo viņš, man tas uztrauc, jo viņš bija administrācijā ļoti svarīga persona, bet patiesībā viņš tika ārestēts. Eh, un es eh, atbalstu manu kolēģi ideju, un es atbalstu, atbalstu šo institīvu priekšsēdētāji. Mēs nerunājam par klāņojošiem suņiem. Bulgārijā vien mēs zinām, ka šāds stāvoklis ir visā Eiropas Savienībā. Tā tad paliksim pie tā temata, ar kur mums ir darīšana. Labi, ja kolēģi vēlas, es dzirdēju no sociāldemokrātiem, no Eiropas tautas partijas, jūs vēlaties organizēt faktu uzmeklēšanas eh, misiju. Ja jūs eh, to pastāstīsiet saviem uh, koordinatoriem, tad jūs jau būsim vairākums, tad mēs to varēsim iekļaut faktu uzmeklēšanas misiju sarakstā nākošiem gadam. Tas jau būs daudz spēcīgāk nekā vienkārši viena cilvēka misija. Jūs, Malino kungs, esat ietekmīgs cilvēks, taču, ja mēs nākam klajā ar ziņojuma rekomendācijām, tad visa lieta lielā mērā tiek mainīta. Tad, ja komiteja tā vēlas, mēs to varam apspriest koordinātoru sanāksmē, un tā ir laba ideja, un jums jau ir vairākums, jo jūs pārstāvjat uz lielās grupas, tad nosētursim vēstuli komisāram Adru Kaitis kungam par šo lietu un par iepriekšēju arī, un nosūtīsim to arī Eiropas komisijas platformai, kura, kā tagad uzzinājām, pastāv, jo arī intergrupas par dzīvnieku labturību šai parlamentā ir izsmālu savas iespējas. Taču vēlos atgriezties pie tā, ko viņi paziņoja. Viņi vēlas, lai parlaments kopā ar citām iesaistītām pusēm sanāktu kopā sanāksmē, lai izvērtētu situāciju vēlreiz un rastu risinājumus. Tie ir uzteicami centieni, proti, ka intergrupe ierosina kaut ko darīt kopīgiem spēkiem šai lietā. Tad nosūtīsim viņam informāciju un to, kā mēs skatāmies uz šo lūgumu rakstu, lai viņi arī būtu informēti. Un vēl svarīgāk ir tas, ka neuzsūtīsim vēstuli Bulgārijas pārtikas nekaitīguma dienestam, kas ir pakļauts eh, Bulgārijas eh, lauksaimniecības mežsaimniecības eh, ministrijā. 23. jūlijā pirms gada savā atbildē viņi norādīja, ka problēma ar klaņošu sūņu aizsardzību ir ļoti svarīga. Līdz ar to mēs vēlētos zināt, ko viņi ir paveikuši kopš viņi mums nosūtīja to vēstuli pirms gada. Tātad mēs jautāsim, kāds konkrēts pasākums viņi ir īstenojuši vai nav īstenojuši savas misijas ietvaros. Nu, tad šādi mēs varam rīkoties pat labam. Uh, vai jūs atbalstāt šādu ierosinājumu? Ja? Labi, tad šādi rīkosimies. Lielas paldies! Un pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, lūguma raksts numuru 720. Taču pirms pārējai pie tās vēlos sacīt visiem lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies, ka ieradāties Briselē šodien. Paldies par visiem jūsu centieniem. Visu to, ko jūs vairāk kārt esat darījuši, izmantojot cauri tik dažādām instancēm. Tātad liels paldies vēlreiz un lai jums labs māju ceļš. 20... 26. darba kārtības punkts, lūgumraksts numurs 720 ko kampaņas brīvība ir viņu tiesības, freedom is their right. Vārdā iesniedz Spānijas valstspiedrīgā Marija Elisa Pavlon Mulero par to sieviešu situāciju, kuras pret savu gribu aizturēts ritam Sahāras nometnēs Tindufā, Alžīrijā. Lūgumrakstiesniedzēja Marija Elisa Pavlon ir klāt un jums vārds uz piecām minūtēm. Muchas gracias. Paldies. Labdien visiem. Dāmas un kungi. Mani sauc Elisa Pavon. Un es šeit pārstāvu Libertātes sudereču, brīvība ir viņu tiesības, tā ir 50 sieviešu apvienība, viņas ir Sahravi izcelsmes un viņas pēc savu gribu tiek aizturēts rietums Sahāras nometnē Stindufā. Šeit ir četru šo sieviešu vecāki manā vārdā un viņu vārdā vēlos pateikties, ka devāt man iespēju izskaidrot šo problēmu un lūgt parlamentu iestāties eh, būt par starpnieku, lai šīs sievietes tiktu atbrīvotas, lai viņas pašas varētu izvēlēties savu dzīvi saskaņā ar savām tiesībām ārpus nometnes. Šeit ir um, daži attēli. Tā ir maloma. Jūs redzat šo sieviešu sejas. Būs arī citas sieviešu sejas redzams. Tas ir sievietes, kuras ir pilngadīgas, viņas tiek turētas pret savu gribu. Kaut arī viņas ir pilngadīgas, viņas tiek turētas pret viņu gribu, viņas tiek pakļautas pret viņām nelabvēlīgi izturs, un viņām tiek apgalvots, ka viņām jākļūst par mātēm, lai uzturētu ģimenes godu. Ap 2002. gadu viņas ieradās Spānijā. Un viņas uh, uzturējās Spānijā veselības apsvērumu dēļ. Un tad, kad viņas atgriezās, apmeklējot nometnes, viņa kopienas, viņas būtībā nolaupīja. Polisario front ir iestāde šajās nometnēs un tā neizpilda prasības, cilvēktiesību prasības teritorijā. Uh, kurus, kuru šī iestāde um, pārvalda. Šīs sievietes tiek kriminalizētas no šīs iestādes puses un arī tās ģimenes, kur viņas Spānijā uzturējās. Šī iestāde ar oficiāliem paziņojumiem um, Pērnā gada martā tika nosūtīts četri ziņojumi ANO un upuri pieprasa tiesības izmantot savu brīvo gribu, bet būdams šai nometnē viņas nevar brīvi rīkoties, jo viņu ģimenes un kopienas pastāvīgi viņas pakļauj psiholoģiskai, psiholoģiskam spiedienam, un dažkārt šīs sievietes izdara pašnāvību, jo Viņas labāk gribas lau, vēlas sev laupīt dzīvību, nekā dzīvot tādos apstākļos bez brīvas gribas. Tā maloma jau ir izdarījusi pašnāvību. Četri Spānijas pilsoņi tika vardarbīgi um, padarīti par ķīlniekiem. Ģimenes locekļi ir uh, viņus iesprostojuši mašīnās un tad aizveduši uz uh, nometnēm. Maloma 25 gadu vecumā tika nolaupīta un divus gadus tiek turēta būtībā ieslodzījuma nometnē. Darja arī nu, jau septiņus gadus ir pilnīgi uh, izolēta no visiem tūkstnesī nometnē. Viņai patiesībā ir sirds uh, saslimšana. Spānija, te ir runa par Spānijas pilsoņiem, uh, un asma ir Lomas meita, uh, Viņa ir tikai 5 mēnešu veca un viņa piedzima piespiedu laulības rezultātā divas citas ir jaunas sievietes, kas arī ir pakļautas piespiedu aizturēšanai. Nu jau divus gadus viņas tiek būtībā turīts ieslodzījumā. Šīs sievietes ir uh, vērsušās pie Human Rights Watch un pauduši savu vēlmu atgriezties Spānijā. Dāmas un kungi, šodien mēs esam nākuši jūs priekšā, lai lūgtu Eiropas komisiju iestāties par šo sieviešu brīvību. Mēs lūdzam Eiropas komisiju pieņemt stingrus pasākums pret Polisārio fronti. Alžīrijas valdība ir atbildīga par šo sieviešu brīvību un labklājību. Jāļauj sievietēm doties prom no nometnēm, ja viņas tā vēlas. Mēs lūdzam, lai jūs iejaucaties, lai augstā pārstāve Federika Mogherīna iejauktos. Mēs nezinām, ar ko jums jāvada sarunas, taču mēs vēlamies, lai Spānijas valdība oficiāli atzītu Malomas meitu kā Spānijas pilsonu Eiropas Savienības pilsonu. Paldies par uzmanību un jūsu atbalstu. Paldies! Komisijas pārstāve no Eiropas ārējās darbības dienas. Es atvainojos, es nezinu jūsu vārda. Jums vārds. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies eh, par jūsu prezentāciju. Runāšu angliski. Jā, ļoti svarīgs jautājums un paldies par jūsu prezentāciju. Eiropas ārējās darbības dienests, kura vadītāja ir Mugarīnī kundze. Tātad mums ir birojas Briselē un Nigērā. Mūsu birojā arī mēs par šo jautājumu esam runājuši. Mēs nepārtraukti uzraugam ar cilvēktiesību saistītas jautājumus dažādās valstīs, un, protams, cilvēktiesībās pats par sevi ietilps arī sieviešu tiesības. Mēs e, ļoti labi zinām gan cilvēktiesību dažādu organizāciju ziņojums, gan arī jūs iesniegtā lūgumraksta saturu. Esam tos izskatījuši. Šobrīd Mums nav neviena cita informācijas avota, kurš apgalvotu, ka eh, policija pret šīm jaunajām sievietēm izturas eh, īpaši strikti. Un tomēr mēs eh, šo jautājumu mēģināsim pētīt. Protams, šobrīd notiek vidutēšana starp dažādām pusēm. Protams, um, um, pārbaudīsim, kāda ir asmas iespēja iegūt Spānijas pilsonību, bet, eh, protams, ka šīm sievietēm ir tiesības lemt, kur tad viņas vēlas dzīvot. Un, eh, protams, um, mēs sadarbībā ar Spāniju, kas ir šī jautājuma atbildīgā valsts, un eh, izmantosim arī konsulāros uh, konsulārās saiknes un izmantosim arī tā saucamo humanitāro dialogu. Un um, Eiropas Savienība to jau arī dara uz vietas. Paldies, un tagad došu vārdu deputātiem. Esterāsas kundze nāk. Before, I'm sorry, Mrs. Ak, nē, Pesēras kundze pirmā lūdzu. Gracias, prezidenta. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties lūguma rakstu iesniedzējām. Un eh, paldies, ka jūs esat mūs iepazīstinājuši ar situāciju. Pie tām eh, jūs iepazīstinājāt ne tikai ar kailiem faktiem, bet arī ar to, kas tad ir iemesls. Es um, ar lielu interesi uzklausīju komisijas teikto. Un, eh, protams, ka šobrīd mums ir nepieciešams meklēt risinājumus. Tomēr eh, vēlētos norādīt politikas veidotājiem, norādīt uz to, ka iespējams, ka komisijai vajadzēja darīt eh, ko vairāk atbildīgajām iestādēm. Ja jau viņi sauc šīs iestādes par demokrātiskām, tad situācija, kādu mēs šodien dzirdējām, ir tiek pārkāptas gan pārvietošanās brīvības, gan vesela virkne citu. Es e, vēlētos e, pateikt, ka Polisārio front ir starpnieks un saņem Eiropas Savienības finansējumu, un ne tikai, arī konkrētās valsts finansējumu. Un, e, kā jau teicu, Polisārio fronte darbojas kā starpnieks, bet eh, viņi bieži vien apgalvo, ka viņu rokas ir pārāk īsas, lai palīdzētu sievietēm, kuras ir aizturētas un atrodas apcietinājumā. Pie tām eh, tātad sievietes, kuras tiek turētas tā kā ciltīs pret starptautiskiem nolīgumiem. Neviens jau neiestāsies par, piemēram, Eh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Protams, ka mums eh, ir jārespektē ģimenes tiesības un tomēr meitu piespiedu izprecināšana, vai mums tas ir jāakceptē? Eiropas Savienība ir ratificējusi Stambulas konvenciju, un mums ir jārīkojas saskaņā ar to. Kā jau teicu, vēlētos pateikties komisijai. Komisijai ir rīcībā metodas, kuras izmantot, un es vēlētos pateikties arī šai komitejai, un iespējams, ka mums vajadzētu griezties pie Spānijas valdības, lai tā turpinātu uzsākto un eh, turpinātu mudināt eh, spāņus pieregistrēties. Pie tam es uzskatu, ka eh, šo meiteni vajadzētu pieregistrēt Spānijā kā pilsoni. Bioloģiskā ģimene var, protams, darīt, eh, ko viņa vēlas, un tomēr šeit runa iet ne tikai par ģimenes tiesībām un vecāku izvēli, arī tā ģimene, kur meitene uzņēma savā vidū. Tātad, eh, kā jau mēs šeit dzirdējām, tas nav tikai atsevišķs gadījums, Šādu gadījumu ir daudz. Un eh, ceru, ka mūsu komitejai būs kapacitāte iejaukties šajās lietās gan sadarbībā ar citām atbildīgajām iestādēm, gan arī sadarbībā ar Spānijas valdību. Much, Estarā. Paldies, Estaras skundze, nākamā lūdzu. Jā, paldies, eh, prieksēdētājs skundze. Es e, arī vēlos pievienoties Beatrises teiktajam. Vispirms vēlētos pateikties e, lūguma rakstu iesniedzējām, Pavlons kundzei un arī četru ģimeņu pārstāvjiem. Jūs e, runājat par tādu jautājumu, kurā Eiropas Savienībai un parlamentam ir jāiejaucas. Kāpēc? Runiet par četrām ģimenēm, un jūs jau nesat vienīgie. Jā, protams, laiks jau tā kā strādā ne jūsu labā, bet jūs esat uzņēmuši šos bērnus. Un um, kā auģa vecākiem jums regulāri ir bijis, uh, bijusi saziņa ar bioloģiskajiem vecākiem, jūs esat maksājuši kā par izglītību, tā par operācijām, medikamentiem. Katrā ziņā šīs meitenes ir tikusi pakļauts ļoti smagai un ļaunai vardarbībai. Jūs esat palīdzējuši šīm meitenēm, un šīs meitenes, sasniedzot pilngadību, atgriežas šajās nometnēs. Un viņu tiesības tiek pamatīgi ierobežotas. Viņas vairs nedrīkst brīvi iziet, un viņas faktiski ir nonākušas riska zonā, kā mentāli tā fiziska riska zonā. Un ģimenē, ģimenē situācija bieži vien eh, tiek eh, slēpta, apgalvojot, ka vardarbība ģimenē ir ģimenes eh, iekšējā lieta. Bet um, Pamattiesības paredz, ka Eiropas pilsoņiem ir pārvietošanās brīvība un pieeja godīgai tiesvedībai. Mēs runājam par dokumentiem, par pieejamību dokumentiem. Piemēram, ja kādam tiek atņemta pase vai kādi citi uzturēšanās dokumenti, tad to var uzskatīt par pārvietošanās tiesību ierobežojumu. Tagad šīs meitenes atrodas eh, aizturējumā. Neviens nezina, cik ilgi, un neviens nezina, kāda dzīve viņas sagaida. Viņas nevar saņemt arī medicīnisko aprūpi, kas viņām pienākas. Un, ja viņas būtu brīvas, tad viņas noteikti varētu izvēlēties, kādu dzīvi viņas vēlētos dzīvot. Un, um, reliģiskā brīvība, tātad ticības brīvība, domas brīvība, vārdu brīvība, tas viss viņām ir liekts. Viņām ir atņemta brīvība brīvi pārvietoties, un šāda veida brīvības ierobežojums nedrīkst tapt akceptēts, un to ir pieminējis arī apvienoto nāciju ģenerālsekretārs Bankimūns. Tā tad eh, viņš teica, ka Maluma gadījums ir cilvēktiesību pārkāpums, un eh, tika pieminēts arī, arī drošības padomas lēmums. Jūs jau noteikti atceraties to gadījumu eh, Dienvidu Sahārā, kur trīs meitenes joprojām atrodas cilts ieslodzījumā. Atcerēsimies, ka parlaments saņēma Nobela miera prēmiju, un mēs lūgumrakstu komitejā vēlamies uh, palīdzēt netaisnības izskaušanai. Paldies, ka jūs esat šeit ieradušies. Tāpēc es uzskatu, ka mums tagad ir jāizdara spiediens ne tikai, lai dažādas iesaistītās varas iestādes palīdzētu šīm četrām ģimenēm, bet arī visiem tiem pārējiem, kuri cieši tāpat, bet kuru stāstu mēs šodien nedzirdējām. Un um, Arī nākotnē daudzas no šīm ģimenēm, kuras uzņem meitenes, mums vajag palīdzēt šīm ģimenēm. Bieži vien mēs varam piedzīvot situācijas, kas ir pilnīgi nepieņemamas, un nākotnē situācija var atkārtoties. Es vēlētos pievienoties Beatrices teiktajam un arī citu teiktajam. Tā tad griezīsimies pie eh, Frederikas Mogarīnī, lai mēs oficiāli grieztos pie Spānijas valdības šā jautājuma sakārtošanā. Jo mums ir jāraugās arī, lai tie ministri, kur ir atbildīgi par vienlīdzības jautājumiem, arī ķertos pie šīs lietas izskatīšanas. Jo šeit mēs runājam par sieviešu, par meiteņu tiesībām. Bieži vien vīriešu tiesības tiek ievērotas vairāk nekā sieviešu. Vēl bez tam eh, Spānijas valdība mums eh, vajadzētu sazināties ar šo polisārio frontu, kuri ir iesaistījušies šo jautājumu risināšanā. Un noteikti vajadzētu sazināties arī ar kādu no atbildīgajiem komisāriem Junker komisijā. Vajadzētu iesaistīt arī juridisko dienestu. Un um, Mums tomēr vajadzētu saprast, ka mēs strādājam, lai meklētu risinājumu. Jārkungs, lūdzu. Pavisam īsi, jā, nu, eh, es saprotu, mm, ko jūs piedāvājat, bet eh, galu galā, nu, Spānijas pilsoņi ir eh, Eiropas Savienības pilsoņi, tā tālāk mēs te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 Un, eh, nu, jā, nu tad iznāk, ka, eh, ja tie būtu Spānijas pilsoņi, kas vienkārši tiktu novalpīti un tā tālāk, tad mēs kaut kā eh, savādāk rīkotos. Ja cilvēks ir Spānijas pilsonis un tiek novalpīts, nu tad tas ir neticami, ka tāda situācija vispār ir iespējama. Tā kā, nu, līdz ar to mūsu argumentācija ir pareiza. Mums vienkārši ir jāspiež uz pareizajām sfirām, nu, jāizmanto iespējamās procedūras un jāizmanto atkal visas šīs iespējamās politiskās sviras sarunās eh, par eh, attīstības palīdzības piešķiršanu. Bet eh, te gal galā ir eh, runa par eh, sievietēm, kas pilnīgi apzinīgi, apzināti ir rīkojušās, un es nu, izmantot tiesības, kādas piešķir Eiropas Savienības pilsonība, un es te varu piekrist saviem kolēģiem. Un tāpēc tas neliels papildinājums, ka mums ir tiešām uh, jāizmanto politiskie kanāli, kas ir mūsu rīcībā, un jāizdara arī attiecīgs finansiāls spiediens uz attiecīgām attiecīgo valstu varas iestādēm, jo te ir runa par mūsu pilsoņiem un pilsonēm. Terika Braskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, es nezinu katru šo gadījumu detaļās, bet īstenībā tas ir šokējoši, ko mēs tikko dzirdējām. Tā kā es varu tikai izteikt savu atbalstu tam, ka ir nepieciešams noskaidrot situāciju. Svarīgi zināt, kurš tad ir īsti atbildīgais, vai tā ir polisārio fronte, vai ģimene, vai, vai vēl kāds cits. Un visbeidzot, es arī domāju, cik daudz šajā procesā ir iesaistīta Spānija. Es tā īsti par to neesmu atbī, ne, informēts. Um, Un uh, tad ir jādomā, cik mēs nopietni varam iesaistīties un tālāk attiecības starp vecākiem un bērniem, bioloģiskiem bērniem, aud, vecākiem audžu vecākiem, nepilngadīgiem bērniem, pilnvērtīgiem bērniem. Nu, šīs te attiecības ļoti bieži tiek uzlūkots no nu, nepareiza. Mm, viedokļi. Tiek teikts, ka vecākiem ir tiesības pār saviem bērniem, bet eh, tās nav tiesa. Vec, tas, tā nav tiesa. Vecākiem ir vecāku pienākums. Tas ir pats svarīgākais. Tās ir tātad meitenes, kurām ir tiesības, mm, neatkarīgi no tā, vai viņas ir adoptēti bērni vai viņas ir bioloģiskie bērni. Viņām ir tiesības, kuras ir jāaizsargā, un mums ir pienākumi. Bet kas man nav skaidrs, eh, attiecībā uz komisiju, ko tad komisija šī situācijā darīs? Es no nekā nesapratu. Eh, vai tiks izdarīti kaut kādi skaisti solidaritātes žesti, vai arī mēs tiešām spētu izdarīt kaut kādu spiedienu, kas šī gadījumā tā arī būtu jādara. Es tu izdarīt spiedienu uz tiem, kas ir šīs problēmas sakna, Polsārio fronte, piemēram. Un vai tā būs Spānijas valdība un Alžīrijas valdība, kas tiks iesaistīt šajā procesā? Un ko tad īsti var darīt, lai šīs sievietes uh, šīs meitenes varētu realizēt savas tiesības. Pirmkārt, pašām pateikt, vai viņas ir nolaupītas, vai arī nē. Nu, var jau būt, ka viņas ir teikušas, bet varbūt to vajadzētu atkārtot. Un tad viņām, protams, būtu jāpiešķir šis, jādod iespēja realizēt tiesības uz brīvību. Paldies, Ajāl Sanders kundze. Gracias, presidenta. Sí, me excuso por haber llegado un poco tarde porque... Paldies, es atvainojos, eh, atnācu vēlu, priekšsēdētājs kundze. Bija jāpiedalās citā komitejā un jārunā par attīstības palīdzību. Un es arī gribēju izteikt atbalstu lūgumu rakstu iesniedzējiem manā Spānijas reģionā reģionā arī ir līdzīgi piemēri, kad jauni ļaudis, kas katru vasaru ieradās, lai dzīvotu kādā ģimenē, un tad pēkšņi viņiem vairāk neļāva braukt. Un dažos gadījumos viņš aizturēja pret viņu grību, pat pilngadīgi jaunieši, kuriem tika liekts atgriezties mm, šīs te kultūras um, apmaiņas ietvaros, un tās ir cilvēktiesība pārkāpums. Un tāpēc jautājums, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Pamatoties to informāciju, kas ir manā rīcībā dokumentā, es redzu, ka sieviešu tiesību komiteja mums ir atsūtījis atbildi, bet kā cilvēktiesību komiteju un afet. No turienes nekā nav. Tātad kāds ir priekšlikums, es, protams, atvainojos. Mm, es tā kā pieņemu, ka komisijas pārstāvis jau ir paziņojis, ko viņi darīs, bet es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs saprastu, kā mēs varam uh, turpināt sekot šai te problēmai, kā mēs varam veidot risinājumu. Un es arī gribētu zināt, Eh, nu, no, mu, tātad, spriežot pēc teksta, ko esam lasījuši, Pausārija fronte ir minēta kā vidutājs. Nu, mēs arī citās jomās ar viņiem sadarbojamies, eh, bet eh, nu, tas tā ir politiski, taču es gribētu zināt, vai jums kā priekšsēdētāji būtu iespēja paust savas bažas. attiecībā uz viņiem. Citiem vārdiem sakot, kādā veidā mēs varam, palied, varam e, ietekmēt kaut kādā veidā caur attīstības palīdzības programmām vai caur uh, augstā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos, uh, vīroju vai vēl kā citādi. Palīdzēt ģimenēm, uh, kuras ir adaptējušas jauniešus vai palīdzējušas viņiem nostiprināt veselību, palīdzējušas studēt. Es uh, saprotu, uh, nu, cik ārkārtīgi uztraukšās ir šīs te ģimenes, eh, un tāpēc mums vajadzētu darīt visu, lai atbalstītu šos cilvēkus un raudzīties, kas varētu būt uh, vidutāja kaut ko panākt šajā sakarā. Nu jā, nu tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, tas eh, tiesa. Nu, mēs eh, dosim eh, arī Mulero kundzei vārdu pēc šīm diskusijām, un tad pēc tam izdarīšu kopsavilkumu. Paldies! Gribētu pateikties visu ģimeņu vārdā mm, par to, ka jūs uzņēmāties šīs debatas. Mēs esam pateicīgi eh, par to, ka esat demonstrējuši eh, pa, sapratnī šajā jautājumā. Un es tiešām vēlētos aicināt jūs, lūgt jūs, atgādinot, ka tad, kad mēs aicinām šīs sievietes izteikt savu eh, viedokli, uh, tās ir jāizdara ārpus šīm te nometnēm, jo nav nekāda jēga viņām uzdot šos te jautājumus, tad, kad viņām apkārt ir viņu aizturētāji un nolaupītāji. Tad, tad ir teiks, ka viņas var brīvi izteikties esošais nometnē, nu nav tiesa tā, to viņas nevar darīt. Tā kā Tad, kad jūs eh, redzēsiet video, ko es esmu redzējis, kur Malom teica, es netieku aizturēt pret manu gribu, tad paturiet prātā situāciju, kāda šis video un kādos apstākļos tas ir filmēts. Viņš ir filmēts viņas brālis, kurš praktiski ir viņas eh, cietumsargs. Un, eh, Jūs neesat nekādi parasti pilsoņi, jūs esat parlamenta deputāti, un te es lūgtu jūsu vārdus pārvērt darbos, lūdzu. Mēs varam palīdzēt no savas puses, mēs varam veidot šos te tiltus sadarbībai. Thank you very much. And... Liels paldies un paldies par visu, ko līdz šim darījāt? Vispirms eh, rūpējāties par meitenēm, tad atbalstījāt viņu ģimenes un eh, izmēģinājāt eh, katru veidu, lai panāks skaidrību šai lietā. Lielas paldies par to un turpiniet tādā pašā gara. Man ir ļoti grūti rezumēt šo lietu, bet ir vairākas lietas, ko varam darīt mēs atzīstam, ka tām meitenēm ir tiesības un mums ir pienākums, kā kāds pamatot teica agrāk. Uh, Tagad tad mēs rīkosimies tā, nosūtīsim vēstuli Spānijas valdībai. Mēs agrāk esam pieprasījuši FAM komitejas atzinumu, tāpat arī ārlietu komitejas atzinumu un cilvēku tiesību komiteju. Tikai sieviešu tiesību komiteja atbildēja, bet atbildē nebija minēti konkrētie soli, kas būtu darāms. Tātad aizmirstiet, to nav jēgas atkal kaut ko rakstīt afet vai droā apakškomitejai. Bet mēs varam nosūtīt vēlreiz vēstules Spānijas valdībai, uzsverot, cik svarīgs ir divpusējais dialogs. Jo Spānija ir mm, tāda pati valsts kā Alžīrija un uh, ir dialogi katrā līmenī starp šīm valstīm. Tā tad ir jāveicina dialogs starp ar, ar šīm valstīm. Tas ir Spānijas uzdevums tāpat. Lūksim Mogherini kundzi, lai viņa būtu par starpnieci šai lietā un lai viņa šo jautājumu atgādina katrā reizē, kad viņa ir darīšana ar <clears throat> šīs valsts iestādēm un arī jānosūta vēsture. Vēstule polisārijai tā mēs parasti nerīkojamies, taču viņiem ir jāzina, ka ir šāds lūgumraksts un ka mēs tiešām centam, cenšamies izmantot katru līdzekli, lai meitenes varētu atgriezties Spānijā, un mēs arī stāstām par to, kas viņam ir noticis. Tā mēs rīkosimies. Neviens cits m, mm, neko labāk nav piedāvājis, tāpēc tāds ir mans piedāvājums, jo šo, šāds pasākums līdz šim neveicām. Labi varam tā rīkoties. Lielas paldies! Tad paldies arī, ka veicāt šo tālo ceļu uz Briselu. Paldies par jūsu darbu un par to, ko jūs turpināsiet darīt. Un novēl jums visiem patīkamu vakaru. Līdz ar to esam beiguši šodienas lūgumrakstu komitejas sanāksmi.